Eh, euh, eh, cienījamie kolēģi, es aicinu uzsākt mūsu šīs dienas darbu. Darba kārtība jums ir izdalīta, man nekādu grozījumu nav. Tad, ja neviens neiebilst, mēs apstiprinām darba kārtību tālāk par priekšsēdētāju paziņojumiem. Arī tur man nekā īpaša nav. Un Tagad es jums ierosinu, nekavējoties, ķerties pie trešā darba kārtības jautājuma, došu vārdu uh, Regīnai Bastos kundzei kura runās par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un kohēzijas fondu attiecībā uz dažu prasību vienkāršošanu un attiecībā uz dažiem noteikumiem un finanšu pārvaldību. Jūs atcerieties, ka šis ir diezgan tāds vecs jautājums, ja tā var izteikties, jo tas ir saistīts ar uh, 2008. gada Eiropas atvesļošanas uh, plānu, tātad šo paziņoto pasākumu pakotni. Un mēs nonācām pie tādas blokādas situācijas šeit parlamentā līdz pat šai dienai, kas ir turpinājusies. Jo mūsu uh, pastiprinātās sadarbības uh, pieprasījums netika izskatīts saulēcīgi, un uh, attiecīgā komiteja, reģionālā komiteja jau bija paredzējusi, ka būs sarunas ar padomi. Tātad šobrīd mēs esam tādā kritiskā situācijā, kaut gan atbildīgā komis, komiteja jau ir uzsākus zināms eh, debats ar eh, padomi. Un jāsaka, ka mums šobrīd it kā ir aizliegta šī pastiprinātā sadarbības eh, procedūra. Es tomēr domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu komiteja tomēr varētu paust savu viedokli visu šajā jautājumā, jo eh, viens no eh, svarīgākiem jautājumiem ir sociālais fonds, un tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts, un Protams, ka ir ārkārtīgi svarīgas arī viss šīs reformas, un tieši tāpēc ir nepieciešams izskatīt sociālā fonda jautājumu. Tāpēc arī mums vajadzētu noteikti nospraust un darīt zinām savu pozīciju šajā jautājumā. Es pasakos, eh, gribu pateikties mūsu referentei, jo viņa ir spējusi pārskatīt, pārskatīt savu darbu kalendāru un uh, jo vajadzēja pielāgoties eh, atbildīgās komitejas darbam. Es tātad bez tālākas kavēšanās dodu vārdu referentei, kura varētu tātad ieskicēt uh, šo darba situāciju. Paldies, priekšsādātājs kundze. Pateicos par to, ka ieskicējāt mm, zināmu kontekstu šim uh, ziņojumam, tātad pastāstījāt, kāda ir situācija. Es gribētu jums dot nedaudz informācijas par to, kā es strādāju pie šī atzinuma projekta par uh, uh, Eiropas Reģionāla attīstības fonda, Eiropas sociālā fonda un kohēzijas fonda un vienkāršošanas prasībām. Kā jau jūs droši vien zinat, mēs saskārāmies ar ļoti um, dziļu ekonomisko un finanšu krīzi pēdējo mēnešu laikā, un, protams, tā ir iespaidojusi uh, Eiropas Savienības finanšu resursus. Uh, Un ir ārkārtīgi svarīgi veikt pasākums tieši tagad, nekavējoties, lai mēs mazinātu šo spiedienu. Un lai nodrošinātu efektīvāku kopienas fondu līdzekļu izdalīšanu un izlietošanu, jo eh, tas ir eh, fundamentāli svarīgs instruments, lai varētu palīdzēt dalību valstīm un eh, fondu saņēmējiem, tīpašiem VU kas ir saskārušies ļoti smagi ar šo krīzi. Mēs zinām, ka ekonomika pašreiz balstās uz uh, maziem un vidējiem uzņēmiem, un šie kopienas uh, fondi, kohēzijas fondi tīpaši varētu būt ļoti labi izmantojami, un, kā es teicu, ir ļoti būtisks uh, palīdzības veids, kā panākt izaugsmu turpmākajā periodā. MVU ir Eiropas ekonomikas dzinējs, un galvenie kas nodrošina ilgspējīgu izaugsmi. MVU nodrošina darba vietas 25 miljoni. MVU šobrīd darbojas Eiropas Savienībā un tie sastāv 90% no Eiropas Savienības uzņēmumiem un šie uzņēmumi nodrošina 75 miljonus darba vietu. Galvenā nozara, kurā darbojas MVU, Šīs nozars, kurās darbojas MVU, ir ļoti lielā mērā pakļauts fin eh, finanšu krīzei, piemēram, tādas jomas kā um, būvniecība, mājokļu būvēšana, tātad uh, eh, eh, tieši mazie vidēji uzņēmumi, kas darbojas šajās jomās, ir cietuši visvairāk. Un tieši tāpēc komisijai un parlamentam ir, jāpie, ir jāpievērš liela uzmanība tam, kā šie fondi tiek izmantoti un jāraugās, kā varētu vienkāršot prasības piekļuvēja kohēzijas eh, fondiem un jā, vienkārši arī kohēzijas politika. Eh, šis, protams, ir instruments, ar kur varētu papildināt vietējās nacionālās politikas šajās jomās. Tieši tāpēc parlamentam ir jāveic pasākumi, lai izmantotu šos fondus vienkāršāk un lai mazāk būtu arī birokrātija. Tā, tad tāpēc arī ir izskatīts, iz, izstrādāts šis ziņo, ziņojums. Un man tika dots uzdevums izstrādāt atzinam, atzinam projektu par šo ziņojumu. Es domāju, ka atzinums ir diezgan tāds teikt skaidrs saprotams. Man ir divi grozījumi kur ir paredzēta, lai uzsvērtu to, cik svarīgi ir optimizēt Eiropas Savienības sniegto finansējumu, lai varētu ieviest eh, šos pasākumus, kas uh, ir nepieciešami darba tirgu. Mums ir nepieciešams nodrošināt darba vietas. Un, lai tas būtu iespējams, jānodrošina tādi instrumenti kā šie. Tātad, lai cilvēki pēc iespējas lielākā skaitā varētu atgriezties darba tirgu. Rītdiena, manuprāt, ir uh, grozījuma iesniegšanas uh, gala termiņš, runājot par procedūru. Uh, process tika pātrināts, lai šo ziņojumu varētu apstiprināt tādā saprātīgā laika periodā. Un arī mums vajadzētu efektīvi darboties uh, šo ziņojumu apstiprinot. Merci, Paldies, Šroders uh, kundze vispirms. Tātad visi mūsu vic, viceprezidenti izteiksies. Jā, vielen dank. Um... Lielas paldies. Es vēlētos pateikties referentei par uh, to, ko viņa tikko prezentēja, taču es viņai nepiekrītu. Šeit ir runa par regulas grozīšanu par trīs fondiem, un šeit ir galvenokārt jārunā par trīs galvenajām lietām. Pirmkārtām, un tas attiecas arī uz mūsu komiteju ļoti lielā mērā, un manuprāt, tas ir tieši tāpēc, kāpēc priekšsēdētāja aicināja, lai mēs sagatavotu labāku atzinumu. Šeit ir runa par to, ka Eiropas sociālais fonds pēc kāda laika tiks simtprocentīgi finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem, un līdz ar to dalībvalstis nevarēs, dalībvalsts nevarēs līdzfinansēt šo fondu un nevarēs līdz ar to arī izmantot šos līdzekļus. E, padome to noraidīja, un līdz ar to e, tas ir jāsaist arī ar Kirilova kunga teikto. Ir jāatcerās, ka mums nav nostājas, ko paust padomē. Uh, Jāsaka, ka Kirilovs ir vienkārši pārņēmis eh, padomes nostāju, neko nav šeit papildinājis. Šeit ir jautājums par to, vai mēs arī tā rīkosimies. Vai viņš vēlreiz mēģinās šo jautājumu par simtprocentīgo līdzfinan līdzfinansējumu, par to cīnīties. Mums ir jāatcerās, ka šeit nav runas par to, ka būs vairāk naudas. Ir jāatcerās, ka uh, ir jā, jāiekustina projekti, kuri tagad eh, ir uh, kaut kur iestiguši. Ir jāatcerās, ka dalībvalstīs vēl ir nauda šādiem uh, projektiem. Tad, kad situācija kļūs labāka, tad uh, tiks piešķirts līdzfinansējums. Tas nozīmē, ka maksājumi tiek vienkārši atlikti. Ir jāatcerās, ka situācija nav nemaz tik slikta. Te ir runa tikai par maksājumu atlikšanu. Šeit nav runa par to, ka pilnīgi nepie, pilnīgi pietrūks naudas, taču padome to noraidīja. Vai mēs vēlamies konsultācijas ar padomi? Mums galu galā ir jāfinansē, mums ir jāpalīdz investēt jaunu darba vietu rad radīšanā. Mums par to vajadzētu cīnīties. Tas būtu pirmais. Otrais, šeit nav runa par MVU, šeit ir runa par eh, lieliem, ļoti lieliem projektiem. Šeit ir runa par to, ka projekti kas ir lielāki par 25 miljoniem, tad no 25 līdz 50 miljoniem, eh, vai tie ir jāiekļauj padomas apstiprinājumā vai nē. Es uzskatu, ka vajadzētu iegūt šo padomas apstiprinājumu, lai nauda tiek izmantota mētiecīgi. Mums ir jāatcerās, ka mums vajadzētu mazāk problēmu turpmākajās procedūrās. Šeit ir runa par ļoti lieliem grozījumiem. Un trešais punkts arī ir ļoti svarīgs mūsu komitējai. Šeit ir runa par uh, vēl lielākiem atvieglinājumiem uh, uzņēmumu pārvietošanā. Tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jābūt iespējai daudz ātrāk pārvietoties uz citu dalību valsti. Šeit uh, mēs varam teikt, ka jā, tie, kas uh, saņem struktūra fondus, tiem vajadzētu palikt savā atrašanās vietā. Mums vajadzētu paredzēt vairāk līdzekļu jaunu darba vietu radīšanai. Es domāju, ka mums nevajadzētu sekot līdzi padomē. Mums vajadzētu uh, iesniegt grozījumus, kas atbalsta mūsu nostāju. Mums arī ir vajadzīga sava nostāja. Paldies, uh, Linnas kundze, un pēc tam uh, pārējie. Jā, man ir radušās šaubas par otro un ceturto grozījumu, jo šeit. Uh, tiek atņemta iespēja simtprocentīgam finansējumam. Sākotnējā tekstā ir teikts, ka ir jāgroza, ir jāievieš grozījumi uz noteiktu laika periodu. Šeit nav teikts, ka uz mūžīgiem laikiem šie grozījumi ir jāievieš. Ir jāatcerās, ka pašlaik dalībvalstis saskaras ar finanšu ierobežojumiem un uh, Tieši tāpēc šis simtprocentīgais finansējums ir vajadzīgs tikai uz ierobežotu laiku. Ir jāatcerās, ka dalībvalstīm pašlaik nav iespējas atbrīvot finanšu līdzekļus. Tieši tāpēc uz neilgu laiku būtu svarīgi, lai tās iegūtu simtprocentīgu finansējumu. Es domāju, ka tas mums būtu jāapsver. Es uzskatu, ka šie svītroni, kas ir paredzēti otrā un ceturtā grozījumā, nav pareizais ceļš uz priekšu. Paldies, Sipelas kundzei vārds. Lielas paldies! Šeit nav runa tikai par būtību, te ir runa arī par laiku, un mums ir radušās problēmas ar laiku. Es piekrītu, ka šeit ir runa par darba vietu radīšanu, un tieši tāpēc būtu labi, ja šī komiteja būtu varējusi spēlēt nozīmīgāku lomu šajā procedūrā. Uh, šis, šis jautājums par simtprocentīgu finansējumu. Es uh, pagājušajā gadā redzēju priekšlikumu, un man bija ļoti skaidrs, ka tā ir ļoti laba ideja. Mums ir jārēģē uh, krīzes laikā. Mums ir jādomā par valdībām, kas ar to saskaras. Es gribētu teikt, ka šeit ir ne par valdībām, nevis par dalību valstīm. Mums vajadzētu viņām piešķirt vajadzīgos līdzekļus. Uh, Ir jāatcerās, ka šajā situācijā ir kāda problēma. Padome ar lielu dalībvalstu vairākumu um, vērsās pret šādu finansēšanas modeli, tad uh, ļoti iebilda pret šādu finansēšanas modeli. Pat ja parlaments tagad ar lielu vairākumu teiktu, ka mēs vēlamies sekot komisijas priekšlikumu un vēlam, vēlamies paturēt šo simtprocentīgo finansējumu, tad mēs, rasto, mēs saskartos ar laika problēmu un mums vajadzētu panākt dažādus kompromisus, un līdz vasarai mēs nebūtu neko pieņēmuši, līdz ar to nevienam nebūtu palīdzēts. Es uzskatu, ka būtu svarīgi, lai parlaments pieņemtu rezolūciju, lai mēs pateiktu, vai mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir pareizs vai nē. Es domāju, ka tas būtu daudz prātīgāk, ja mēs domājam par fondiem. Es uzskatu, ka mums krīzes laikos vajadzētu strādāt, mēs nedrīkstu, a, nedrīkstētu atmest visus šos pasākumus par grozījumiem. Tā kā mēs esam nodarbinātības komiteja, es domāju, ka mēs varētu šeit ieviest dažādas citas lietas. E, šeit ir runa par darbvietu radīšanu. Mums kā nodarbinātības komitejai e, šeit nevajadzētu runāt par kaut kādām darba vietām, bet gan par labām, labi atalgotām darba vietām. Es uzskatu, ka mums to vajadzētu skaidri paust. Un punktā, kur ir runa par iespēju rašanu la, cilvēkiem, kas ir pazaudējuši sava darba vietu, mums vajadzētu teikt, ka viņiem ir jāatrod jauna darba vieta. Es domāju, ka šeit mūsu komitejā vajadzētu teikt, ka uh, šeit ir runa par jaunām un līdzvērtīgām darba vietām tā lai cilvēki, kas ir zaudējuši darbu vietu kādam uzņēmumam bankrotējot, nenokļūtu kaut kādā lejupējošā spirālē, kur katra jaunā darba vieta ir daudz sliktāk atmaksāta un daudz sliktāka pati par sevi. Es domāju, ka mums vajadzētu nākotnē vēl pārdomāt šos jautājumus un mums vajadzētu uh, likt spēcīgāku uzsvaru uz mūsu grozījumiem. Tātad mums vajadzētu teikt, ka ir vajadzīgas labas, kvalificētas darba vietas. Ja runa par darbu, jaunām darba vietām, tad tām vajadzētu būt līdzvērtīgām, nevis sliktākām. Merci, Madame Messner. Paldies, Mesners kundze un pēc tam Tomas Mankungs. Jā, vielen Dank, Frau Prezidente. Paldies, priekšādētāji. Jā, patiešām krīze ir radījusi daudz problēmu darba tirgu, un tieši tāpēc ir labi, ka komisija pārdomā, kā Eiropas Savienība varētu ar saviem līdzekļiem palīdzēt dalībvalstīm, lai šie līdzekļi būtu pieejami dalībvalstīm ātrāk un vienkāršāk. Jā, protams, simtprocentīgi līdzekļi izklausās ļoti labi, bet uh, Mums ir jāatcerās, ka tādā veidā mēs varam radīt atkarību. Es uzskatu, ka mums krīzes situācijā vajadzētu mm, paredzēt arī pašpalīdzību. Mēs nedrīkstam atteikties no līdzfinansējuma pilnībā. Es domāju, ka mums ir vajadzīgs ilgāks laiks diskusijām, mums eh, vajadzētu pārdomāt šo simtprocentīgo finansējumu tieši tāpēc, ka padome to nevēlas atbalstīt. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgi ātri risinājumi, kas mētiecīgi palīdzētu pašlaik grūtībās esoš, esošajiem cilvēkiem. Esmu uh, ēnu referente mūsu politiskajai grupai, esmu sagatavojusi grozījumus un eh, ap, tie drīz tiks iesniegt līdz pat piekdienai. Šeit ir runa par uh, labāku kvalifikāciju, par uh, atbilstību darba tirgus prasībām, ņemot vērā situāciju ekonomikā, jo galu galā ir zināms, kādas ir vajadzības. Es uzskatu, ka tekstā tas nav pietiekami labi pausts, un tieši tāpēc uzskatu, ka vajadzētu to nedaudz papildināt. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs lēmums pavisam drīz, un šim lēmumam ir jābūt tādam, lai mēs varētu mērtiecīgi palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir cietuši no krīzes. Tomasam Mānam vārds. Liels paldies, priekšēdētāji! Jā, es uzskatu, ka mums vajadzētu pārdomāt, vai mēs šo līdzfinansējumu principu vēlamies atbalstīt vai nē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi teikt, ka šeit ir runa par, šeit nav runa par to, ka Eiropas nauda tiek atdota reģioniem un ar to pietiek. Mums ir jāatcerās, ka līdzfinansējums ir ļoti svarīgs princips. Ir ļoti svarīgi, ka institūcijas saņem Eiropas naudu, bet tajā pašā laikā ir svarīgi, lai šī nauda tiktu izmantota liederīgi un mērtiecīgi. Es uzskatu, ka līdzfinansējuma princips ir ļoti būtisks princips mūsu finansējuma procedūrā, un to mēs nedrīkstam likvidēt. Uh, padome tagad ir izteikusi savus iebildumus. Un es uzskatu, ka līdz ar to kāda pozīcija ir kļūst pavisam skaidra. Mums ir jāsaka, ka šim jautājumam ir, jā, jautājumam ir jāpaliek mūsu kompetencē, mūsu komiteja ar to ir jānodarbojas. Varbūt mēs varētu e, darboties ar asociētajām komitejām. Es domāju, ka mums vajadzētu garantēt, lai mēs spriestu par šo jautājumu. Šeit nav runa tikai par reģionālo komiteju mums vajadzētu uzstāt uz to, lai mēs ar šo jautājumu nodarbotos arī nākotnē. Kvalificētās darba vietas, es domāju, ka šeit jau ir ļoti labi atrisināts, Bastus kundze to jau ir ļoti labi atrisinājusi. Šeit ir runa par darba vietām jauniešiem, tas attiecas arī uz citām jomām. Varbūt mēs varētu šeit ieviest nedaudz papildinājumu. Es domāju, ka Rigīnas Bastusas um, izdarītais iet pareizā virzienā. Uh, Varbūt mēs varētu izmantot šo nedēļu, lai mēs atrisinātu tās problēmas, kas mums pašlaik ir. Mums vajadzētu skaidrāk paust savu nostāju. Es uzskatu, ka mums šeit ir pavisam atšķirīgas nostājas. Es zinu, ka Bastusas kundze ir pazīstama ar to, ka viņa spēja uh, um, rast kompromisus. Es uzskatu, ka viņa ir ļoti daudz ko paveikusi ar savu ziņojumu. Sirsnīgs paldies viņai. Paldies, vai vēl kāds gribētu izteikties par šo jautājumu? Es eh, arī gribētu izteikt dažas papildu piezīmes. Eh, domāju, ka mūsu komitejā mēs nedrīkstētu par zemu novērtēt eh, to, kas ir likts uz spēles, nospraužot mūsu pozīciju. Un tas ir divi iemesli pēc. Principā trīs iemesli pēc. Pirmais ir Eiropas sociālā fonda izmaksu efektiv efektivitāte. Jo tas ir atkarīgs, jo šis ir bijis ārkārtīgi spēcīgs arguments, lai komisija varētu pieņemt savu sākotnējo uh, uh priekšlikumu attiecībā uz simtprocentīgu finansēšanu. Un es domāju, ka uzgriezt muguru krīzes analīzei un uh, realitātei, ka ir nepieciešams pielāgot dažus instrumentus, kādu mums ir kopienas budžetā un ko mēs varam izmantot krīzē, tā ir eh, tāda ļoti negatīva pozīcija, it kā sadarbojoties ar uh, padomu, uzgriežot muguru uh, šai pieejai. Un tā ir pieeja, kā es teicu, kas uh, neļauj izmantot šo sociālo fondu pietiekami labi un, manuprāt, rāda grūtības sociālā fonda izmantošanai kā tādai. Tad, kad mēs uh, izvērtēsim kohēzijas fonda darbības bilants, tad būs jāatzīst, ka mēs neko neesam devuši šai sakarībā dalību valstīm, lai tās varētu stāties uh, pretī krīzei. Un krīzes uh, situācijā rodas situācija, kādu mēs šobrīd esam novērojuši Spānijā, Portugālē, jo šos fondus, kā es teicu, ir nepieciešams modificēt un pielāgot atbilstoši uh, dzīves realitātei tādai, kāda tā ir dalība valstīs. Jāņem, protams, vērā, kāda ir absorpcijas kapacitāte. Mēs zinām, ka arī tur ir problēmas. Bet tikai tas, ka mēs negribam likt uz galda šo paplašanāšanās uh, palīdzības budžetu, uh, tad rezultāts ir tāds, ka attiecīgo valstu ekonomikas konverģence paliek ārkārtīgi joprojām sarežģīta, un šīs valstis ir smagi cietušas no krīzes. Un, ja mēs neko atklāt nesakam šai sakarībā, tad principā mēs vienkārši eh, paši atzīstam, ka Eiropas budžeta eh, nav nekāda efektivitāte. Otrā lieta, ko es gribēju teikt. Runājot par sarunām ar padomi, godīgi sakot, visi parlamentārieši zina, Un uh, visu laiku saka, cik daudz mums ir varas, kādas mums ir pilnvaras. Un ka nepieciešams eh, mainīt šīs padomas vadlīnijas, tāpēc, ka tās ir sliktas, bet tāpēc, ka daži šeit šajā parlamentā grib izspēlēt zināmus trikus un grib jau iepriekš definēt uh, parlamenta uh, nostāju pirms notikušas demokrātiskas sarunas. Un tādā veidā, kā saka, atbalsta padoms uh, nostāju. Es domāju, ka tas ir pilnīgi un absolūti nepieņemam. Un trešā lieta. Mums ir jāsaprot steidzamības pakāpe. Bet, dārgie draugi, kolēģi, šis uh, parlaments jau ir demonstrējis savu atbildības uh, pakāpi. Un tad, kad ir politiska steidzamība, mēs zinām, ka arī 24 stundu laikā mēs spējam darboties. Un tad, kad ir steidzamība un politiskais konsensus, mēs labi, prā, protams, sevi uh, mobilizēt un pabeigt sarunas laikā. Uh, Bet vienkārši padomi, vienkārši jau ir iepriekš nospraudus, nospriedus, kādai jābūt parlamentu pozīcijai, un mums tagad it kā tam jāpiekrīt. Un pavisam godīgi, uh, jāsaka Bastas kundzei, ja mēs izstrādājam atzinumu, es, protams, ļoti pozitīvi vērtēju uh, ieguldījumu, kāds ir bijis, un mūsu starpā šeit nav nekāda problēma, bet runājot par otro grozījumu, par otro un ceturto, kas principā attiecas uz šī dokumenta pašu centru, uh, un ja šie grozījumi netiek pieņemti, tad es nezinu, kāda ir viss šī darba nozīme. Tas, kā mēs nospraužam savu pozīciju, paužam savu pozīciju šajā jautājumā. Tomas Mans mums saka, nākamā reize redzēsim, bet nākamo reizi jau būs runa par sociālā fonda uh, reformu. Un Ja pašreizējos apstākļos šobrīd attiecībā uz sociālo fondu krīzes apstākļos mēs nedaram neko, tad es domāju, sociālais fonds, protams, to izmantos citām lietām. Ja mēs ticam tam, ko mēs darām, ja mēs ticam, ka sociālais fonds ir paredzēts, lai palīdzētu cilvēkiem, lai radītu darba vietas, palīdzētu reģioniem, tad nesakiet man, ka Uh, valstīm nav līdzfinansējums, kas ir nepieciešams šī fonda izmantošanai. Es, protams, uh, respektēju padomas ambīcijas un uh, Spānijas prezidentūras vēlēšanās un vēlmes rīkoties ātri, bet es domāju, ka parlaments tomēr ir spējīgs paust savu pozīciju ļoti skaidri, un tātad tie bija daži mani komentāri, ko es visā cieņā pret mūsu referentu gribēju izteikt. Bet, kā es teicu, godīgi gribu pateikt, ka es nepiekrītu uh, šai pieeja un attieksmē pret līdzfinansējumu. Es došu vārdu vēl uh, referentē, varbūt ir vēl kāds, kas grib izteikties. Ja nē, tad es dodu vēlreiz vārdu referents kundzei, lai noslēgtu šīs debatas. E, es vēlētos pateikties visiem saviem kolēģiem, it īpaši priekšēdētājs kundzei par viņas teikto. Patiešām šis jautājums ir ļoti delikāts. Un ņemot vērā ekonomisko un sociālo krīzi, uzskatu, ka kohēzijas fonds ir ļoti būtisks, lai mēs eh, rastu stratēģiju izēju no krīzes. Es uzskatu, ka kohēzijas fondam ir jāspēlē sava loma. Tāpat arī sociālais fonds un struktūra fonds ir ļoti nozīmīgi. Es uzskatu, ka eh, š, tas ir veids, kā dalību valstīm palīdzēt eh, nodrošināt izaugsmi. Es eh, nevēlos palaist garām iespējas, kas mums šeit paveras. Mums, protams, ir jābūt arī pragmatiķiem. Ja mēs šodien pieņemsim ļoti elastīgu pieeju līdzfinansējumam, es domāju, ka mēs nepanāksim to, ko mēs vēlamies panākt. Mums vajadzētu izmantot šos fondus tā, lai tiktu samazināta birokrātija, lai tiktu nodrošināts, lai tiktu nodrošinātas vienkāršākas procedūras, lai šiem uh, Eh, līdzekļiem varētu piekļūt vienkāršāk. Mums ir jāpalīdz MVU eh, radīt jaunas darba vietas un palielināt kopējo darba vietu skaitu Eiropas Savienībā. Runājot par eh, iesniegtajiem grozījumiem Kirilova kunga ziņojumā reģionālās attīstības komitejā. Es domāju, ka šeit ir runa par elastīguma palielināšanu, proti, lai kohēzijas fonds un struktūra fondi varētu tikt izmantoti pēc iespējas ātrāk. Un lai tos varētu izmantot tās institūcijas, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Tajā pašā laikā mēs neesam aizmirsuši arī iepriekš paustās šaubas, proti par iespējamām reformām Eiropas sociālajā fondā. Es uzskatu, ka tā ir iespēja Eiropas parlamentam un ir tīpaši nodarbinātības komitejai sadarboties vēl ciešāk ar padomi un komisiju. Mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību sociālā fonda iespējamām reformām. Tas nozīmē, ka Mēs varētu izmantot kohēzijas politiku. Tā ir ļoti nozīmīga politika, ja runa par krīzes pārvarēšanu. Kā jau Tomas Mans teica, esmu gatava uzklausīt arī kolēģi ieteikumus un grozījumus. Grozījumus var iesniegt līdz rītdienai, līdz 5. martam, taču tajā pašā laikā es vēlētos paturēt pragmatisko pieju, kas pašlaik, pašreizējos apstākļos ir vissvarīgākā. Galu galā mums ir jādomā arī par kohēzijas fondu izmantošanu nākotnē. Paldies! Paldies! Es domāju, ka attiecībā uz šo pēdējo mērķi noteikti mūsu komiteja ir pilnzīga vienprātība attiecībā tikai uz šo kvantitatīvo izteiksmi. Tas būtu jāizvērtē. Kā jau referente mums atgādināja, grozījuma iesniegšanas termiņš šim dokumentam ir iesniegts, ir noteikts rīt pulksten 12. dienā. Pēc tam mēs izskatīsim grozījumus mūsu nākošajā komitejas sēdē 16. 16. martā un bars, balsosim pēc tam nākamā dienā, 17. jo atbildīgā komiteja arī balsos 17. Eh, un 18. Eh, martā. Tātad mēs esam izsmēluši šo darbkārtības jautājumu, un es tagad aicinu pāriet pie 4. jautājuma, un tas ir grozījuma izskatīšana atzinuma projektam, ko izstrādājas Ola Kristensen kungs par kapitāla prasībām, kas piemētojams tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros un atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudēji. Tātad referenta kungs dod jums vārdu. Tak for det, formand, og eh, tak til... Paldies, Es vēlētos pateikties eh, kolēģiem par eh, viņu grozījumiem. Es varēšu tālāk nodot šos eh, grozījumus arī ekonomikas komitejai. Dānijā ir vairākas bankas, kurām ir radušās problēmas saistībā ar krīzi. Un, protams, valsts centās nodrošināt uh, Eh, noguldītāju noguldījumu drošību, tā lai neciestu pilnīgi visi. Ziemeļjitlandē, Dānijā, no, no kurienes es nāku, kāda bankā bankrotēja, un tas ļoti slikti ietekmēja iedzīvotājus. Cilvēki zaudēja pensijas, savus noguldījumus, jo viņi bija tā, tos investējuši akcijās, un līdz ar to viņiem radās milzīgi zaudējumi. Dānijā un arī citur esmu dzirdējis, ka Dāņu bankas ir uzņēmušās milzīgus riskus, tāpēc, ka tās sekoja politikai, ka bankas valdība, vadība pati dabū akcijas, opcijas paša, sav, paša savā bankā. Tas nozīmē, ka ban, banķieri uzņemas daudz lielākus riskus, lai paši gūtu peļņu. Mums vajadzētu rīkoties tā, lai nākotnē nekas tam līdzīgs nebūtu iespējams. Mums vajadzētu rast arī līdzsvaru ziņojumā. Mums ir vajadzīga lielāka cauradzamība visā bankus, banku nozarē. For at agere, fordi det er øh, et område, der er med til at skabe dinamikai ir jābūt tādai, lai mēs eh, varētu virzīties arī pretī. Galu galā šeit ir runa par darba, vietu, kurai, darba vietām, kurām ir iespējama liela izaugsme. Tagad es runāšu par grozījumiem. Tomas Mans 40. un 53. grozījumā ir izteicis ļoti labus formulējumus. Varbūt 53. vajadzētu nedaudz grozīt. 41., 42. un 43. grozījums nāk no Cimmeres kundzes. Šeit es varētu ieteikt eh, kompromisa grozījumu. Ja runa par algu veidošanu, mums ir jākonstatē, ka šīs eh, prēmijas ir trīsreiz lielākas nekā eh, caurmērā alga, ko saņēma parasts darbinieks. Es domāju, ka šeit pastāv daudz iespēju, kā nodrošināt uh, vienlīdzību. Pārējos punktos piekrītu, ka mēs varētu rast kompromisu. Cimmeres kundze 44. un 61. un 55. grozījumā runā par dažādiem modeļiem. Es nevēlētos eh, teikt, ka mums vajadzētu uh, sekot līdzi konkrētiem kompromisiem. Es domāju, ka mums ir jānodrošina labāka apstākļa nākotnes tirgo nekā šeit ir minēts. Taču viņu argumenti ir ļoti labi, viņi ļoti labi argumentē šos modeļus. Delī kundze 46. runā par uh, eh, ilgtermiņā procesiem par pieciem gadiem. Es ieteiktu trīs līdz piecus gadus. Es uzskatu, tas būtu labāk. Pēc tam ir vesela rinda grozījumu 47., 48., 50., 51., kur mēs varētu rast kompromisu. Jo es uzskatu, ka mūsu nostāja ir vienāda. Taču es nevēlētos ka mēs ieviešam neskaidrības runājot par sankcijām. Ja runa par sankcijām, mums ir jāizskās ļoti skaidri. Lehirik un Cīmere 54. runā par uh, algu veidošanu. Tas tu neuzskatu, ka tas ir pietiekami labs. 56. ir labs grozījums 57. un 58. atbilst manam sestajam grozījumam. Pie 59. ko ir iesniegus Delī kundze. Šeit ir runa par mainīgiem, mainīgu atlīdzinājumu un par nemainīgu atlīdzinājumu. Šie cipari man šķiet nedaudz apšaubāmi, taču es labprāt ar viņiem uh, par to padiskutēšu. 60. grozījums, lai Hierika un Cimere. Domāju, ka tas eh, ietver tieši tās pašas idejas, ko iepriekšējie grozījumi. 62. atkal ir runāts par pieciem gadiem. Es gribētu teikt, ka šeit ir jāietver vēl trīs gadi. Es domāju, ka mazākais ir trīs gadi un 63. arī runa par to pašu. Te es ātri izskrēju cauri ziņojumam, un es ceru, ka nākamajā nedēļā vai aiznākamā nedēļā mēs radīsim laiku uh, kopīgi tikties, lai mēs varētu vēlāk par to spriest komitejā. Paldies! Paldies uh, referentam! Pirms es došu vārdu pārējiem gribētu atgādināt mūsu komitejas locekļiem, ka uh, ziņojums, kas mums tika prezentēts par Dublins uh, struktūru, tur otro reizi ir uh, aplūkota situācija, kāda ir uzņēmos Eiropas līmenī, un tiek dot arī segmentu analīzes pa dažādiem sektoriem, ar eh, indikatoriem, arī finanses sektorā, un es domāju, ka mums tas varētu būt ļoti labs avots, lai iegūtu tādu pagātu faktu materiālu, ko mēs arī varētu izmantot šajās diskusijās. Kaut gan eh, grozījumi jau ir iesniegti, es domāju, tomēr rodot kompromisu, mēs varētu izmantot eh, šos elementus, jo, kā es teicu, tas ir tāds ļoti visaptverošs datu avots šajā ziņojumā, un uh, Tur arī izskaidrojas daži elementi. Mēsners kundzei vārds un pēc tam Tomas Mans. Jā, dank, Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos Aldis politiskās grupas vārdā un Kreutzmanu kungu vārdā, kas ir ēnu referents, jo viņš nevarēja šeit ierasties, viņam ir jādarbojas pašlaik Vācijā, tad es vēlētos pateikties viņu vārdā par šeit ieguldīto darbu. Es ļoti rūpīgi uzklausīju referenta teikto, un tieši tāpēc mēs esam atteikušies no dažiem grozījumiem. Mēs balsosim pār Tomasa Māna grozījumiem. Mana politiskā grupa šeit saskata dažādas grūtības. Kreutzmann kungs ir ēnu referents, un viņam nepatīk zaļo politiskās grupas iesniegtie grozījumi, jo viņi, viņš uzskata, ka tie ir pārāk ierobežojuši attiecībā pret ekonomisko politiku, un tieši tāpēc mēs, nevar, mēs nevaram tie pie, tiem piekrist. Eh, Kreuzman kungs nevarēja šodien ierasties, bet viņš ir sagatavojis īsu paziņojumu, un viņš eh, noteikti labprāt piedalīsies turpmākajās diskusijās, un viņš noteikti eh, centīsies rast kompromisus. Merci, monsieur... Paldies, un tagad vārds Tomasam Mānu kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ole, es gribētu teikt, ka tavi ziņojumi vienmēr ir ļoti labi. Un tieši tāpēc es varu tikai vienīgi piekrist eh, tevis teiktajam. Esmu koncentrējies uz trīs grozījumiem, un eh, tu norādīji, ka lielāko daļu tu varēsi ievērot. Jā, protams, Elas drošums ir ļoti labs princips. Es domāju, ka mēs turpmāk varētu rīkoties tādā pašā veidā. Es domāju, ka ļoti svarīgi teikt, lai banku uzņēmumu rīkotos eh, tā, kā. Ka viņi to ir formulējuši. Protams, ka viņi nedrīkst būt uh, labdarības uzņēmumi, taču tajā pašā laikā viņiem ir uh, jāuzņemas atbildība sabiedrības priekšā. Kā to panākt? Ole ir norādījis uz uh, banku grūtībām, banka saskaras ar grūtībām ne tikai Dānijā, arī citur. Bieži vien bankas bankrotē, un bieži vien mēs redzam, ka noguldījumi nav pietiekami nodrošināti. Mums ir jādomā, kā mēs varētu vērsties pret šādām parādībām, kā mēs varētu palīdzēt noguldītājiem. Varbūt ir jāparedz arī banku darbinieku atbildība, tā lai banku darbinieki saprastu, kādus produktus īsti viņi pārdod, kādus produktus viņi piedāvā. Vai viņi pārdod šo produktu tikai tāpēc, ka tad viņi iegūs labu bonusu savā firmā un viņi īsti nezina, kas šis produkts īsti ir, Viņi bieži vien pārdod veselu produktu grozu, un viņi pat nezina īsti, kāda vērtspapīra ir šajā grozā. Es domāju, ka būtu svarīgi, lai tie darbinieki, kas eh, sadarbojas ar noguldītājiem, lai viņi zinātu, par ko īsti ir runā ir jābūt iespēja atkāpties no šādiem nepareiziem virzieniem. Bankām mm, vajadzētu pateikt, ka tās uzņemsies atbildību par produktiem, ko tās tirgo. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu paļauties uz finanšu stabilitātes pamatprincipiem, ko ir noteikusi padome. Tajā pašā laikā mums vajadzētu domāt par eh, vērtspapīru komitejas eh, nosacījumiem. Jā, par šiem 305 gadiem varbūt tas izklausās ļoti labi, bet es domāju, ka varbūt šādi konkrēti formulējumi nav pārāk labi. Es domāju, ka mums vajadzētu būt realistiem. Ola teica, ka viņš ir gatavs uz kompromisiem. Es uzskatu, ka tas ir ļoti pareizi. Un pēdējā piezīme. Mums ir arī krīzes komiteja, un tā ir sagatavojusi darba dokumentu. Arī krīzes komitejā mēs bieži vien runājam par šiem jautājumiem, kā panākt, lai bankas uzņemtos līdzatbildību. Mums ir jādomā, kādi ir banku uzdevumi un kādi kontrols pasākumi būtu jāievieš no politiķu puses. Es uzskatu, ka šajās abās komitejās vajadzētu, sada, šīm abām komitejām vajadzētu sadarboties. Galu galā šī krīzes komiteja runā ne tikai par krīzi ekonomikas nozarē, bet gan par krīzi sociālajā jomā. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka priekšsēdētājas kundzei vajadzētu iesaistīt krīzes komiteju mūsu darbā. Es domāju, ka Hola ir paveicis labu darbu, mēs varēsim sagatavot arī labus kompromisus. Merci, cher, uh, Paldies, uh, vicepriekšādātoja Kāns Elmerkungs vēl lūdzu vārdu. Vārds jums, Elmerkungs. Uh, well, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs no ECR grupas uzskatām, ka šis priešlikums parāda ļoti labi Eiropas Savienības doktrīnu, proti par šādu labu krīzi, proti, ka jebkura krīze, kas rodās, ir tikai uh, iegans koncentrēt pilnvaras Bruselē un laupīt tās nacionālajai valdībai, vai tur būtu kāda dabas katastrofa, vai teroristu uzbrukums, vai finanšu lejupslīde, vienmēr tas tiek uh, sniegs kā iemesls, lai paplašinātu Briseles pilnvars. Mūsuprāt, tas principā nav pareizi un nekādu lielu palīdzību nesniedz. Tāpat daudzi priekšlikumi, kas šeit ir iekļauti, to starp arī grozījumi, būs ļoti grūti īstenojami. Piemēram, par ceturto grozījumu, kur mēs aicinām izveidot neatkarīgas atlīdzinājumu komitejas. Manuprāt, to būtu ļoti grūti kontrolēt visās 27 dalībvalstīs 9. grozījumā. Mēs runājam par darbībām ar finanšu institūciju darbiniekiem, kas būtu ārkārtīgi grūti īstenojams un kas būtībā radītu tādu netaisnīgu iejaukšanos atsevišķu pilsoņu privātajās darbībās, un tādēļ mēs šim grozījumam iebilstam. Un mums šķiet, ka šeit tiek piedāvāts ne tikai papildināt Briseles pilnvaras, bet arī pārnest kompetenci, nepārnesot atbildību. Un tā ir ļoti bīstama sadalīšana starp kompetenci un atbildību. Mūsuprāt, šī pie nav mums pieņemama, un mēs to neatbalstīsim. Paldies! Vai vēl kāds gribētu izteikties? No komisijas puses varbūt Valters skundze acīm redzot nav klāta. Labi, tad es dodu vārdu atkal referentam. Tak for eh, komentārne, som jeg er glad for, det ser ud til. Paldies. Paldies par šiem labajiem komentāriem. Mm. Jā, es domāju, ka mēs varēsim rast kompromisu. Es ļoti priecājos, ka Helmārs neatbalsta šo principu. Es būtu eh, bijis, būtu bijis nemierīgs, ja viņš būtu piekartis manam priekšlikumam. Šeit nav runa par Eiropas Savienības regulēšanas palielināšanu, šeit ir runa par visu pasauli. Visa pasaule mums norāda, ka mēs nedrīkstētu atgriezties e, tādos apstākļos, kas var novest pie finanšu krīzes. Arī ASV un apvienotajā karalistē tiek ieviesti līdzīgi pasākumi. Šie pasākumi ir ļoti līdzīgi padomas priekšādātāja ieteikumiem. Šeit ir, ir līdzīgas komitejas izveidotas šajās valstīs, un es domāju, ka Eiropas Savienība iet pareizajā virzienā. Es domāju, ka pasaulē tā es sekoju, vai arī Eiropas Savienības seko pasaulē. Merci beaucoup, donc... Euh, Paldies! Tātad laiks ir līdz 16. martam, jo tātad 16. un 17. apmēram mēs balsosim, lai varētu mūsu Uh, atzinumu likt priekšā ekonu komitejai 26. 27. aprīlī. Tātad mēs esam izsmēluši šo darba kārtības jautājumu un, diemžēl, man nāksies aicināt jūs uh, uz kafijas pauzi vai varbūt izmantot laiku savādāk, jo man ir jāpārtrauc mūsu darbs līdz pulksten 10.30. Un tad mēs sāksim balsošanu par eh, diviem eh, ziņojumiem par Eiropas globalizācijas fondu. Tātad mēs pārtraucam sēdi līdz 10.30.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 So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 früher war es in der Disco oder am Eis, die alte Diskussion, wo ich herum. Ja, ja. Ach, war das schon? Ah ja. Chers collègues, si je peux vous inviter à... Cienījamie kolēģi, es aicinu jūs ieņ ieņemt vietas. Mums bija pārtraukums, jo, jāsaka, es nebiju varējis darba norganizēt uh, atbilstoši, pareizi, lai mēs mēs nepārtraukt varētu šo sēdi noturēt. Kā jūs zinat, mēs pēc brīža uzklausīsim komisāru kungu, kurš strādā, stāstīs mums par stratēģiju 2020. gadam. Un eh, tā kā balsošanas ir paredzēta 10.30, eh, tad eh, ķersimies tūlīt klāt pie šiem diviem jautājumiem. Tā tad runa būs par Eiropas globalizācijas fondu. Es gribēju norādīt, komisāru kungam, ka mūsu vidū ir ārkārtīgi uh, uh kompetenti, īpaši tautas partijas uh, locekļi. Ah, daudz ir do, devušies uh, uz Budapeštu uz uh, darba semināru, tā tad viņi tāpēc ir, viņiem uh, ir attaisnojums, ka viņi nav klāt, bet. Au point 5 euh, de Tātad mēs pāriem pie piektā darba kārtības jautājuma. Un tātad mēs uh, runājam par pirmo vēsturi, vēstuli, kas ir iesniegta budžeta, no, no budžeta komitejas uh, Lamasūra kunga vārdā par Eiropas globalizācijas fonda, pielāgošanas fonda izmantošanu uh, Lietuvā mēbeļu un uh, apģērbu ražošanā Lietuvā. Vai es uh, varu aicināt balsot par šo dokumentu? Kas ir par? Pret? Atturas? Tā tad pieņemts uh, vienbalsīgi. Un uh, mēs, principā, sagrupējām šeit balsojumu, jo te bija runa par uh, diviem jautājumiem saistībā ar Lietuvu, bet mēs nobalsojām tātad uh, vienā blokā. Uh, mēs beidzam balsošanu, pateicos komisāru kungam par pacietību un man ir liels prieks oficiāli uh, sveikt jūs, komisāru kungs. Mums šajā komitejā ir diezgan uh, slikta tradīcija. Mēs ar jums tiekamies diezgan bieži, lai nodrošinātu, ka mēs uzturam labu kontaktu saistībā ar izskatāmiem jautājumiem. Šodien jūs esat mūsu vidū, lai Eh, prezentētu komisijas dokumentu, ko komisija uzlika uz galdu vakar, tātad par stratēģiju 2020. gadam, un mēs eh, nepie, nepacietību gaidam tātad jūsu eh, prezentāciju, un es dod jums vārdu, tātad norādiet, kādi, manuprāt, būtu mūsu komitejas galvenie atbildības un darba punkti un jautājumi, un tātad vārds jums, komisārkungs. Much, uh, madam. Paldies, priekšsētājs kundze, cienījamie deputāti. Esmu pateicīgs, ka man šodien ir šāda iespēja ar jums tikties. Tā ir pirmā sanāksme kopš jaunās komisijas stāšanās savu darbu pie savu darbu pildīšanas, un man liels prieks ar jums tikties. Iepriekšreiz mēs tikāmies nedaudz citādākā formātā, un mēs sākam darbu ar ļoti būtisku dokumentu. Esmu gatavs par to runāt šodien, bet, kā jau priekšsētāji teica, es vēlos izmantot arī viss pieejamās iespējas runāt ar komitejas dalībniekiem arī zem četrām acīm, bet arī plenāra sesijas laikā, lai turpinātu šo dialogu par ārkārtīgi būtisko tematu, tīpaši ņemot vērā uh, šobrīd esošo krīzi. Komisija vakar izteica savu priekšlikumu par Eiropas stratēģiju, par tādu iekļaujošu, atjautīgu izaugsmu un, manuprāt, sadarbība starp uh, komisiju un parlamentu ir ļoti būtiska, lai īstenot šo stratēģiju. Tas ir desmit gadus pēc Lisabonas stratēģijas. Šis Lisabonas stratēģijas desmit gadu posms beidzas šogad. Un uh, Mēs uzskatām, ka jaunajai stratēģijai jābūt vienkāršākai, efektīvākai un ar labāku koncentrāciju. Manuprāt, šis uh, dokuments atbilst šiem izvirzītajiem kritērijiem, un pat galvenais, ka tas uh, panāk divus būtiskus mērķus. Pirmkārt, īstermiņā ir jārisina patreizējā ekonomiskā krīze un jānodrošina cilvēkiem darba vietas. Tas ir pats svarīgākais, ar ko jāsāk. Vidējā termiņā ir jāizstrādā ekonomiskais sociālais modelis, lai risinātu globalizācijas radītās grūtības un demografiskās un klimata pārmaiņas. Un mēs jau esam reaģējuši uz globalizāciju Eiropā, un jaunā stratēģija palīdzēs mums arī risināt šo globalizācijas krīzi. Mūsu priešlikumā nabadzības un bezdarba apkarošana ir pašā centrā saskaņā ar to, ko vēlas daudz iesaistītās puses, un, protams, tas arī visvairāk uztrauc cilvēks visā Eiropā. Statistikas dati ir visai smagi par nodarbinātību Eiropā. Aptuveni 10% cilvēku ir bezdarba, un šis skaitlis varētu vēl palielināties. Pēc šīs svarīgākā uh, uzdevumus samazināt ne, beznodarbu, bezdarbu ir radīt. Nākamais uzdevums ir radīt jaunas darba vietas un veicināt sociālo iekļautību. Un mēs esam izviju, izvirzījuši trīs galvenās prioritātes. Es varētu tās arī nosaukt par stratēģijas pīlāriem. Pirmkārt, vieda izaugsme, attīstot ekonomiku, kas balstās uz novatorismu un zināšanām. Otkārt, ilgspējīga izaugsme, aicinot izmantot zaļāku resursiem, prātīgāk izmantotu ekonomiku. Un treškārt, iekļaujoša izaugsme, veicinot ekonomiku ar augstu nodarbinātību un veicinot reģionālu ekonomisku un sociālu kohēziju. Iekļaujoša izaugsme. Šeit mēs paļaujamies uz Eiropas nodarbinātības stratēģiju un atvērto koordinācijas veicinot sociālo iekļautību un koheiziju. Ir krieti integrēta sociālā un koheizijas politika šeit vairāk nekā Lisabonas stratēģijā un arī politikām citās jomās būs jāpaturprātā šie koheizijas jautājumi. Un šajos uh, pilāros ir būtisks viss lietas, apmācība, mūža izglītība, tas viss ir svarīgi, lai izveidotu kvalitīvas darba vietas, uzlabojot saiknes starp izglītību un darba tirgu, uzlabos jauniešu iesaistīšanu tā, tirgu un tas pozitīvi ietekmēs darba tirgu, piemēram, radot zaļās darba vietas. Par to jau es esmu sācis runāt ar klimata pārmaiņu komisāru. Stratēģijas galvenais mērķis ir nospraust konkrēts mērķus. Mums ir jācenšas sasniegt trīs galvenās prioritātes, trīs pilāri un pieci mērķi. Un mēs koncentrējamies uz galvenajiem mērķiem, kas noklāja stratēģijas galvenās sastāvdaļas un uh, padara tās redzamākas, ļaujot par tām runāt Eiropas padomēji. Un piedāvātie mērķi parāda to, cik ļoti liela vērība komisija pievērš sociālajām un vidas politikām. Un nodarbinātības mērķis ir palielināt to cilvēku, kur ir vecumā no 20 līdz 20 līdz 64 gadiem lai palielinātu nodarbinātības skaitu līdz aptuveni 77%. Otkārt, jāsazamazina tas Eiropiešu skaits, kas dzīvo zem nabadzības līmeņa par 25%, proti mēs 20 miljonus cilvēku izņemt no nabadzības. Un jāsamazina to cilvēku skaits, kas agri pamat skolu no 15 līdz 10%, un arī to cilvēku skaits, kurš pēc vidusskolas pāriet mācīties augstākajā izglītībā, būtu jāpalielina no 31% līdz 40%. Mēs uzskatām, ka šos mērķus var sasniegt ar stratēģijām, kas pielāgotas atsevišķām dalībvalstīm, un to ir jāņem vērā. Daudzveidība ir Eiropas vērtība, bet ir jāapzinās, ka šī daudzveidība rada arī dažas grūtības. Dažām valstīm ir vairāk darba jāveic, lai sasniegtu šos mērķus, tādēļ mēs piedāvājam šos mērķus pārvērst valstu mērķos un tā, lai tiktu ņemts vērā, kādas ir īstais pozīcijas katrai dalību valstī. Dalību valstīm dalībvalsts var rēķināties ar komisijas palīdzību sasniedzot šos ambiciozos mērķus, bet mēs uzskatām, ka šie mērķi ir arī reāli īstenojami. Komisija piedāvā tematisku pieeju, lai sasniegtu piecus galvenos mērķus, izmantoja tādas flagmaņu iniciatīvas, tādas mums ir trīs pilāri, pieci mērķi un septiņi flagmaņu iniciatīvas. Trīs no tiem tieši saistītas ar nodarbinātības un sociālo politiku. Tad darbkārtību jaunām iemaņām un darbvietām, mobilitāte un Eiropas platforma pret nabadzību jaunu iemaņu un darba vietu da, darba kārtībā galvenā stratēģija ir elast drošība. Elast drošība ir ļoti svarīga, lai modernizētu darba tirgu, balstoties uz vienprātību, kas ir nākus gaismā pēdējo gadu laikā. Ir jāapvieno elast drošība ar darba drošību. It īpaši elast drošībai jānodrošina vieglāka pieeja jaunām iemaņām, uh, kas atbilst jaunām prasībām un tādēļ uzlabo darba mobilitāti un cilvēku iespēju saņemt darbu. Un tādēļ komisija izstrādā šo jaunas prasmes, jaunas darbvietas projektu, un mēs paredzēsim, kādas iemaņas ir nepieciešamas nākotnē, un veicināsim mūža pieeju darba vietai un palīdzēsim jauniešiem iekļūt darba tirgu, salīdzvarot darba un ģimenes dzīvi un uh, veicināsim ilgāku darba mūžu. Tas ir ļoti liels uzdevums. Un par jaunām iemaņām un jaunām darbvietām šeit mēs ļoti laicīgi rīkosimies, lai panāktu šos mērķus. Tālāk par mobilitāti ir nepieciešama visaptaroša darba kārtība, lai īstenotu attiecīgu izglītības projektu, un es vēlos piedāvāt integrētu ietvaru darbībai, lai veicinātu jauniešu iekļaušanos darba tirgu, uzlabotu sasaiknes starp izglītību un darbu. Tas būs ļoti svarīgs elements šajā ziņā. Jauniešiem arvien biežāk būs jāskarās ar pārēju darbu tirgu, tādēļ ir nepieciešams rīkoties, lai uzlabotu prakses, kas palīdzētu šiem cilvēkiem pāriet no izglītības uz darba tirgu. Jūs varbūt atcerēs, atcerēsieties, ka runājot noklausīšanās laikā, es atbalstīju ideju, ka būtu tāda pirmās darba vietas Erasmus schēma, kas nodrošinātu darba iespējas jauniešiem visā Eiropas Savienībā. Un man ir liels prieks apstiprināt šodien, ka jauna schēma šajā sakarā drīzumā tiks palaista, un tur tiks atbalstīts tas, ka jaunieši tiks saņems iespēju strādāt eh, arī citās dalību valstīs. Trešais fragments, par ko es vēlos runāt, ir Eiropas platforma pret nabadzību, kas ievērojami palielinās sociālo dimensiju Eiropas 2020 stratēģijas ietvaros. Kopā ar galveno mērķi samazināt nabadzību, tas stiprinās stratēģijas koncentrāciju uz sociālo iekļaušanu, sociālo aizsardzību, uh, it īpaši piešķirot nopietnu lomu progresa uzraudzībai. Priekšsēdētājs kundze, parlamenta loma Eiropas 2020 stratēģijas pārvaldībā būs ļoti būtiska. Komisija aicina parlamentu sniegt atzinumu uz jūnija padomi par integrētajiem mērķiem. Arī valstu parlamenti tiks aicināti izrādīt lielāku interesi un uh, līdzdarboties šīs stratēģijas laikā. Tāpat nepieciešams pastiprināt reģionu un pašvaldību lomu un stingrāk sasaistīt prioritātes saskaņā ar 2020 stratēģiju Eiropas Sanību līmenī un valstu atsevišķām stratēģiem, budžetiem un izdevumu programmām, un arī sociālajie partneri ir jāiesaist politikas izveidē un īstenošanā. efektīvāk jāizmanto Eiropas sociālais fonds. Tas jāsastaista ar Eiropas 2020. gada stratēģijas prioritātēm. Es vēlos runāt ar šīs komitejas dalībniekiem, runājot par tām politikas jomām, kas ir manā atbildībā un kas ir saistīts ar 20. gada stratēģiju, ir šāds iemaņas un nākotnes iemaņu apmierināšana, elas drošība, uh, par šo tēmu. Man vakar bija iespēja piedalīties Sekas kunga organizētā seminārā, un tas bija ļoti konstruktīvs un informējošs dialogs par šo jomu. Aktīva iekļaušana, zaļās darba vietas un zaļo ekonomiku nodarbinātības dimensija. Es zinu, ka komitejas strādā pie vairākiem ziņojumiem šajā sakarā, un es ļoti vēlos dzirdēt, kādi ir jūsu viedokļi jautājums ir, kāda ir turpmākais virziens Eiropas 20. gada stratēģijai, pēc tam, kad par to ir paziņojusi komisija. Kā jau jūs zinat, pavasara padome 25. un 26. martā runās par komisijas priekšlikumu. Un balstoties uz secinājumiem, komisija piedāvās detalizētāku priekšlikumu par integrētajām vadlīnijām, arī to starp par līgumā minētajām vadlīnijām. Un tas atkal tiks pārunāts padomē, ņemot vērā arī parlamenta viedokli, un jūnijā Eiropas padome apstiprinās attiecīgi panākto stratēģiju. Priekšētājs kundze dalībnieki, es uzskatu, ka jaunās stratēģijas veiksme būs ļoti nozīmīga, lai panāktu Eiropiešu pārticību un dzīves līmeni. Ja mēs vēlamies būt pasaules līderis sociālā tirgus ekonomikā, kas nodrošina ilgspējīgu labklājību saviem pilsoņiem, visām iesaistītajām pusēm jādarbojas kopā, lai panāktu izdošanās. Kā institūcijai, kas tieši pārstāv iedzīvotājus, jūsu loma ir ļoti būtiska, un tādēļ es vēlos runāt ar jums un diskutēt jums par šo stratēģiju, lai mums izdotos sasniegt tajā nosprostos mērķus. Paldies par uzmanību! Merci beaucoup de cette. Euh, Paldies jums par šo stāstījumu. Man tagad ir zināma dilēma, kā sēdes vadītājai, jo 17 kolēģi ir pieteikušies uh, diskusijās, un es uh, izmantošu šo priekšsēdētāju briesmīgo uh, pienākumu dot divas minūtes katram uh, deputātam, lai katrs varētu izteikties. Un pēc tam es atkal došu uh, komisāru kungam. Varbūt ne pašās beigās. Uh, bet pēc uh, katriem trīs deputātiem, kas runās. Un pirmais uh, Rišārds Falbokungs. Es slēgšu runātāju sarakstu. Tātad es lasu sarakstu. It was my phone. Birds bija telefona traucējumi tel, eh, telefona eh, tūkošanas kanātā, kanālā. Lisabonskā stratēģija. Paldies. Tātad vārds pirmajam runātājam. Lisabonas stratēģija noslēdzās ar pilnīgu izgāšanos, un tā nenodrošināja neko, ko tā bija solījusi vairāk un labākas darba vietas bija viens uh, mērķis, mums tagad ir mazāk darba vietu un tās ir sliktākas kvalitātes. Šis skatījums 2020 ir labāks nekā Lisabonas stratēģija, jo dokuments ir īsāks un ir mazāk izvirzīto mērķu. Bet uh, citās jomās Tas uh, atkal ir tāds kā iepirkums saraksts, vienkārši uzskaitījums tādā pašā veidā kā Lisabonas stratēģija pēdējo dažu gadu laikā darba vietas ir radīts Eiropas Savienībā, bet tās darba vietas, kas ir, tās nav stabilas. Un jājautā, kur šeit ir koordinācijas eh, metode. Dalībvalsts dara, kā katra vēlas. Tām nav atbilstošu nodarbinātības eh, inspektorātu. Nav nepieciešamo resursu. Mums, eh, mūsu valstī praktiski ir verdzība. Es neizteikšos par citām valstīm, bet eh, mūsu valstī ir tā. Pašnodarbināti cilvēki sastopas ar tādām pašām grūtībām. Arotbiedrības, kāda veida arotbiedrības eh, ir iespējams, ja ir šīs nestabilās, riskantās darba vietas? Apmācība, kāda veida apmācība? Lielākā daļa darba vietu šobrīd ir uh, nekvalificētiem uh, strādājošajiem, tātad bez kādas nepieciešamās kvalifikācijas, ko var iemācīties pāris dienās. Manā valstī dažkārt cilvēki noliedz, ka viņiem ir uh, vidusskolas izglītība, jo tas var kļūt par šķērsli darba iegūšanai. Elas drošība tāda lieta nepastāv, izņemot varbūt Dānijā. Dānijā viņiem ir šī kombinētā elastība un drošība, bet nekur citur tā nav. Tas nedarbojas. Tā vienkārši ir tāda kā krāpšana, tie ir meli. Un kāds tagad ir nācis ar šo skatījumu 2020, un tās ir muļķības. Linnas kundze, nākošā, paldies priekšsēdētāji. Un prieks redzēt jūs, komisāra kungs, mūsu komitejā. Es zināmā mērā piekrītu, ka Lisabonas darba kārtība nedeva to, ko tā solīja. Un es domāju, ka ar šo skatījumu 2020 mums jānodrošina, lai būtu kādi rezultāti, un uz to mēs arī ceram sejam. Jūs runājāt par cīņu pret nabadzību. Un man ir prieks, ka tas ir minēts, jo uh, šajā dokumentā parādās vairāk par šo sociālo ietvertību un nabadzību, jo es baidījos, ka mēs uh, tik ļoti vērsīsim savu uzmanību uz finanšu krīzi, ka neņemsim vērā tos cilvēkus, kas ir pašā apakšā visai šai problemātikai, kas dzīvo nabadzībā un kuri vissmagāk reāli cieš no šīs finanšu krīzes. Uh, Jūs runājāt, eh, teicāt, ka šī sociālā izstumtība ietilps cīņā pret nabadzību, bet eh, jūs neminējāt cīņu pret eh, diskrimināciju šajā skatījumā 2020. Kur jūs šo elementu ievietotu? Es zinu, Beres skundze smējās, jo es pieminēju šo antidiskrimināciju, bet es tomēr turpināšu. Jūs domāju, ka jūs zinat, kāda ir parlamenta loma, jo mēs zinām, ka parlamenta mandāts eh, tika atstāts ārpusē, ārpus komisijas un padomas darba. Vēl viena lieta, par ko man ir prieks par mērķiem, bet atkal te ir jautājums, balstoties uz to, kas notika un kas nenotika Lisabonas stratēģijas ietvaros, kā mēs varam nodrošināt, ka šie mērķi faktiski tiks izpildīti, jo viss, protams, ir ļoti skaisti, ja mums ir eh, vēlmes, ko mēs gribam sasniegt, sociālo ietvertību, gribam cīnīties pret nabadzību un tā tālāk, bet ja mēs nezinām, kā tas reāli tiks sasniegts, tad tam nav jēgas. Un atgriežoties pie koordinācijas metodas, dokumentā ir rakstīts, ka jūs transformēsiet uh, šo atvērto koordinācijas metodu. Es gribētu, lai jūs nedaudz sīkāk paskaidrojat, kā šī transformēšana notiks. Paldies! Paldies! Vēl uzklausīsim divus uh, runātājus. Sarkas kungs un pēc tam Tomas Māna kungs. Sarkas kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungs. Pirmkārtām gribu pateikties par to, ka a, bijāt mūsu seminārā vakar, jo mēs redzam, ka jūs tik tiešām cenšaties būt tuvāks Eiropas parlamentam. Pateicos arī par jūsu ievadvārdiem. Un Cik žēl, komisāra kungs, ka šie vārdi netika atspogļot tekstā. Jūs runājāt par labākām darba vietām, bet es neredzu, ka kaut kur būtu kvalitatīvāks darba vietas. Mēs nevaram atrast dokumentā atcaucas arī uz sociālo politiku vai sociālo ietvertību. Uh, uzskatām, komisāra kungs, ka diemžēl šis dokuments, eh, vismaz runājot par mūsu sociālistu grupu, neataisno mūsu cerības. Bet vēl būtiskāk ir tas, ka šis dokuments neatbilst arī eiropiešu cerībām kopumā. Iespējams, ka pietrūkst analīzes, un ja mēs domājam, ka mēs joprojām sašķiramies ar ekonomiskās izaugsmas krīzi, tad eh, ar to nepietiek. Mums ir sociāla, ekoloģiska un politiska krīze. Iespējams, ka dokuments cieši no zināmas metodoloģijas trūkuma. Jo, ja mēs uh, uzlabosim ekonomiku, tad mēs kā sabiedrība atrisināsim visas uh, problēmas. Uh, tāds ir šis priekšnosacījums it kā dokumentā, bet ne jau visu mēs atrisināsim šādā veidā. Mēs neatrisināsim sociālo izstumtību un sociālā taisnīguma trūkumu. Šajā dokumentā trūkst politisko ambīciju. Domāju, ka jūs esat uzklausījuši tikai birokrātus un uh, institūciju darbiniekus un esat veikuši vienkārši tādu, zinām, despotismu izpausmi. Jūs neesat uzklausījuši nevalstiskās organizācijas un pilsoņus. Jo Eiropa ir tikai paredzēta elitei, un mēs nevēršamies šajā dokumentā pie pašās problēmu būtības jo jāapzinās, ka tie ir tieši finanšu tirgi, eh, kas eh, sagrāva šo finanšu un ekonomisko situāciju, bet mēs joprojām šeit visu laiku tikai skandinam, ka nepieciešama ekonomiska izaugsme, kas atris, at, atrisinās problēmas. Uh, Nē, komisāra kungs, mums ir nepieciešama skaidra, visaptvaroša stratēģija, kurā iekļaut arī vides, sociālie un uh, politiskie aspekti, un kas Eiropai dod reāls instrumentus, un to mēs arī gribam no jums sagaidīt. Māna kungam vārds. Komisāras. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies arī komisāram, ka viņš tik āgri ir pie mums ieradies. Sarkas kungam es varu atbildēt, ka jā, ir komisijas darba dokuments 2009. gada 24. novembra dokuments, un tur eh, piedalījās gan sociālajā partneri, gan citi. Un līdz šī gada 15. janvārim vajadzēja uh, nodot savu atzinumu. Tātad ne, nevar teikt, ka vispār nav nekāda dokumenta. Pirmais jautājums komisāram. Uh, eh, ar Lisbonu mums ir saistīts jautājumi, tāpēc, ka dalībvalstis nepiedalījās vai varbūt dalībvalstis nevarēja piekrist tam, ka tiek izmantota Eiropas dimensija. 2004. gada galvenajā ziņojumā bija minēts, ka ir jānosauc vārdos un jākaunina vai arī jāslavina konkrētās dalībvalstis. Es piekrītu subsidiaritātes principam. Es zinu, kas ir noticis dalībvalstīs, bet es zinu arī, ka Daudz lietas netika darītas, varbūt mums vajadzētu to visu nodot atklātībai. Un otrs jautājums, es domāju, ka jums ir taisnība, mums ir jānosaka, tā, nā, jānosaka tādi mērķi, kas ir sasniedzami un kur dalībvalstis var piedalīties. Ja runa par ESF, tad es gribētu jautāt, eh, kādas iespējas jūs redzat šim uh, Eiropas sociālajiem fondam? Mums galu galā ir iespējas, mums tātad ir jāsamazina to cilvēku skaits, kas nepabeidz skolas. Uh, Es domāju, ka šis mērķis zem 10% ir sasniedzams, taču mums ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Ir vajadzīgi tādi pasākumi, kur dalībvalstis varētu piedalīties. E, vai tas mums ļaus nodrošināt ESF e turpmāko darbību nākotnē? Vārds komisāram. Paldies! Pirmkārt, es vēlētos teikt, ka mūsu viedoklis atšķiras. Es nepiekrītu Fābera kungam par Lisabonas stratēģijas izgāšanos. Es domāju, ka būtu negodīgi teikt, ka tā pilnībā izgāzās. Protams, tā nebija arī ļoti rezultatīva. Tā kā mēs nākam no konkrēta reģiona, es domāju, mēs ļoti labi apzināmies, kādi ir ilgtermiņa plānošanas trūkumi. Mēs zinām, cik sarežģīti tas bija, un mēs zinām, kāpēc uh, šāda plānošana izgāzās atšķirīgā sociālā un ekonomiskā sistēmā. Es domāju, ka to ir sarežģīti izdarīt arī pašreizējā Eiropas Savienībā. Taču, protams, kaut kas ir jādara. Mums ir vajadzīga vīzija. Nākamais ir pilnīgi skaidrs, ka dažas no problēmām un Eiropas ekonomikas struktūrālajiem vājumiem var tikt risinātas tikai ilgtermiņā. Mēs nevaram tās atrisināt ar divu vai trīs gadu plānu. Mums ir vajadzīga garāka īstenošana. Mēs zinām, kāpēc Lisabonas mēķi netika pilnībā sasniegti. Taču nav pareizi teikt, ka mēs tos vispār nesasniedzām. Es domāju, ka mēs esam palielinājuši nodarbināto sieviešu skaitu Mēs esam ieviesuši dažādus pasākumus, kas ļauj mums paaugstināt konkurētspēju. Protams, ka krīze iznīcināja daudzas no iepriekšējā periodā radītajām darba vietām. Es piekrītu kritikai, ka nav pietiekams, eh, nav pietiekami radīt darba vietas, ja šīs darba vietas ir riskantas, ja tās nenodrošina pietiekami daudz ienākumu un pietiekami augstu drošības līmenī darbiniekiem. Mēs varam mācīties no savām kļūdām, taču mums nevajadzētu visu uh, mest ārā. Šajā gadījumā mums ir jāatcerās par pārvaldību, par to, ka pārvaldībā bija daudzas problēmas. Uh, Es domāju, ka stratēģija 2020 līdz ar to orientējas uz uh, pareizajiem mērķiem. Mums ir jāatcerās, ka dalībvalstīm ir jāuzņemas sava daļa atbildības. Un es domāju, ka mēs nodrošināsim labāku pārvaldību un līdz ar to varēsim arī sasniegt mērķus. Protams, ka šis dokuments netika radīts trīs nedēļu laikā, kopš darbojas šī komisija. Iepriekš tika veikts sagatavošanās darbs. Komisijai bija daudz iespēju diskutēt par šo dokumentu un sagatavot pēdējo redakciju. Es gribētu pieminēt dažus no galvenajiem punktiem, kas izskanēja šajās diskusijās. Mums ir jānodrošina sasniedzami, redzami mērķi. Mēs uzsvērām tos mērķus, kurus mūsuprāt institūcijas varētu atbalstīt. Esmu priecīgs, ka Līnas kundze novērtē šos nabadzības izskaušanas mērķus. Es personīgi uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jauns elements. Šis teksts ir relatīvi īss, līdz ar to mēs nevaram tajā apspriest visus aspektus. Mēs nevaram izdomāt, kā apkarot nabadzību visās dalībvalstīs taču šeit nav runa par vidusmēra Eiropu. Mums ir jāskatās daudz tālāk. Mums ir jāmeklē šīs marginalizētās, atstumtās grupas. Mums ir jāizvirza programmas, kas būtu vērstas konkrēti uz šīm grupām. Ja runa par eh, preddiskriminēšanas darba kārtību, to tagad eh, pārauga Viviena Redinga, tad mums ir jāatcerās arī par Eiropas sociālo fondu. Eiropas sociālais fonds ir jāizmanto daudz efektīvāk un mētiecīgāk, lai mēs varētu sasniegt mērķus, kas ir izverzīti attiecībā uz nodarbinātību un nabadzības izskaušanu. Yes, a... Jā, patiešām. Mums ir jāstiprina arī atvērtā koordinācijas metode. Šīs instruments ir visnotaļ jauns Eiropas Savienībā. Mēs varam no tā mācīties. Un šī atvērtā ko koordinēšanas metode ir jāpārveido. Mums tas ir jādara, tā kā to norādīja mana kungs. Tā ir koordinēšanas metode, kas ir jārealizē. Paldies! Tālāk nākošie runātāji. Trajana kungs, Ugjārna kungs. Thank you, Madam Chair, and uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka dalījāties ar mums savās domās, komisāra kungs! Es uzklausīju jūsu komentārus nu pat par darba vietu radīšanu. Gribētu pajautāt tādu ļoti fundamentālu lietu, un tas ir, kā jūs domājat? Darba spēka pieprasījums un piedāvājums, vai šo līdzsvaru ir iespējams nodrošināt atbilstību? Un kā jūs domājat, kā lai pārtrauc to, ka skolas un dažādas izglītības iestādes masā tātad um, piegādā šim darba tirgum um, cilvēks, kas kļūst par bezdarbniekiem. Mulțumesc, doamnă președintă, îi mulțumesc și doamnă. Uh, lielas paldies uh, priekšādētā, lielas paldies arī komisāra kungam par viņu ievadvārdiem un par viņu paskaidrojumiem. Man būtu viens jautājums, uh, kas ir pavisam konkrēts. Mēs vēlamies, lai mums būtu zaļa ekonomika un lai mums būtu ilgspējīga izaugsme. Tā mums ir vajadzīgas arī zaļas darba vietas. Mani interesē, vai komisijā jūs uzskatāt, ka vajadzētu radīt jaunas kompetences cīņā pret klimata pārmaiņām. Es šeit eh, domāju par zaļiem risinājumiem. Kāpēc es uzdodu šādu jautājumu? Es zinu, ka, piemēram, mūža izglītībā ir astoņas galvenās kompetences. Vai jūs uzskatāt, ka vajadzētu radīt vēl devīto kompetenci vidas aizsardzības jomā? Otrs jautājums attiecas uz vienu no jūsu stādītajiem mērķiem - tātad iekļaujošs darba tirgus un nodarbinātības paaugstināšana attiecībās sievietēm. Vai jums ir kaut kāda skaidra normatīvo aktu darba kārtība, kā jūs censtos cīnīties pret nevienlīdzību sieviešu un vīriešu nodarbinātībā Karima Dalī un pēc tam Žoržs Paks. Karima Dalī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man vārdu. Jūs eh, runājāt par mērķiem, kas eh, šķiet ļoti ambiciozi. Jūs teicāt, ka jāsamazina samaz, eh, nabadzība, tātad 20 eh, miljoniem cilvēku. Lisabonas stratēģija, kas eh, principā izgāzās, jo jūs teicāt, eh, ka, nespēcie, ka, bija, ka nepieciešams iznīcināt šo nabadzību. Tātad, bet eh, jautājums, kā jūs eh, samazināsiet šo nabadzību 20 miljoniem cilvēku? Es gribētu samazināt eh, varbūt šo skaitu uz pusi, lai tas būtu reāls. Pēc tam jūs runājāt arī par jauniešiem, par bezdarbu. Jūs teicāt, ka jāpastiprina apmācība un dažādi stāži. Uh, Es nedomāju, ka tas ir pareizais risinājums, jo stažēšanās šobrīd ir principā bezdarba, bezdarba priekšfāze, jo ir ārkārtīgi daudz eh, jauniešu, kas dažā, dažādu, strādā dažādos stādušos un principā ir ļoti um, slikti uh, apmaksāti un kas vēlas uh, saņemt stabilu darbu, jo cilvēkam, nodarbinātam cilvēkam ir jābūt uz, nodarbinātam uz pilnu slodzi. Jūs šeit nerunājat par jauniešiem, kam būtu iespēja kļūt autonomiem. Uh, Vai nevajadzētu tomēr atgriezties pie minimālā uh, algas minimuma, neskatoties uz cilvēka vecumu? Jūs minējāt arī Erasmus programmu. Komisāra kungs, Erasmus nav pieejams visiem. Jo uh, jaunieši Mācekļi, kas vēlas izmantot iespēju mācīties citās valstīs, viņi to nevar izdarīt. Un Erasmus ir paredzēts eh, tikai jauniem cilvēkiem. Kāpēc gan cilvēks, kurš gados varbūt ir nedaudz vecāks, nevarētu izmantot Erasmus priekšrocības? Jo uh, mācības ir nepieciešams visu mūžu garumā, tāpēc Erasmus jābūt atvērtai visiem. Paldies! Un pēdējais runātājs šajā otrajā jautājuma raundā - Žoržs Pakkungs. Jā, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies priekšsēdētāji, lai paldies arī komisāram par uh, viņa uzmanību, ko viņš ir izrādījis parlamentam. Vēlētos likt uzsver uz trīs punktiem. Pirmkārtām, runājot par zaļajām darba vietām un par turpmākajām darba vietām vides aizsardzības jomā. Vai jūs esat jau pievērsis uzmanību pārējai? Mums ir jādomā par darba vietu drošību klasiskajā industrijā. Vai jūs esat domājis, kā pārveidot šīs tradīcijas. Otrais man būtu tādi vispārēji novērojumi. Jūs teicāt, ka ir vajadzīgas labas darba vietas, kas nodrošināta, nodrošinātu labklājību cilvēkiem. 2020 stratēģijā esmu redzējis, ka komisija īstenībā neievēro noteikumus attiecībā uz beztermiņa darba vietām. Tie nav, tās nav uzskatītas par tādu kā nosacījumu, bet gan par izņēmumu no nosacījumiem. Uh, Jūs jau runājāt par bezdarbniekiem, par tālāk izglītību, par sociālās sistēmas uh, izvēršanu, lai ņemtu vērā šīs problēmas. Es domāju, ka šādas beztermiņa darba vietas tomēr vajadzētu uzskatīt par galvenajām darba vietām. Jūs runājāt arī par izglītību. Jūs teicāt, ka Jūs uzskatāt, ka sabiedrība ir jābalsta uz zināšanām, ka tās, šāda sabiedrība būtu jāattīsta. Jāatcerās, ka Lisabonas stratēģija jau saskārās ar grūtībām, jo dažās dalībvalstīs nevarēja ši, šos mērķus attīstīt. Es domāju, ka izglītības jomā vēl ar vienu dažas dalībvalstis diktē nosacījumus. Komisāram vārds. Paldies! Lielākā daļa no jautājumiem šajā jautājumu kārtā attiecās uz punktiem, kur man ir cītīgi jāsadarbojas ar citiem komisāriem. Sākšu ar pirmo. Šķiet, ka tas ir vissvarīgākais jautājums, proti makroekonomikas vide. Tā ir patiešām taisnība, ka no savas pozīcijas es varu atbalstīt šo piegādes pusi darba tirgū. Tātad tā būtu izglītības tirgus veicināšana, tā būtu jauna tehnoloģija ieviešana, tālāk izglītība, mūža izglītība. Tas viss būtu tātad ko mēs nodrošinām darba tirgumu. Ja runa par otru pusi, par pieprasījumu, tad mums ir jārunā ar Olī Rēnu. Mums ir jādomā, kādas ir prasības konkrētajā dalībvalstī. It īpaši ir jāatcerās, ka pašlaik daudzās valstīs ir ļoti liels deficīts. Turpmāko gadu laikā mēs noteikti pieredzēsim pakāpenisku fiskālu konsolidāciju. Šeit mums ir jāsadarbojas, un mana loma šajā sadarbībā būs ņemt vērā nodarbinātības aspektus makroekonomikas dialogā. Pirmos soļus esam jau spēruši, lai izveidotu darba attiecības. Es piekrītu, ka tas būs ārkārtīgi nozīmīgi. Šim jautājumam bieži vien mēs pieskaramies diskusijās par to, kā izkļūt no krīzes, tad, kad mēs runājam par dažādiem pasākumiem. Es vēlētos likt uzsvaru uz atbalsta pasākumu izbēgšanu attiecībās nodarbinātību. Mēs varēsim izkļūt no krīzes tikai tad, kad mēs varēsim atveseļot eh, darba vietas Eiropas Savienībā. Protams, vieglāk to ir pateikt nekā izdarīt, taču ir jāsaka, ka sadarbība jau ir nodibināta. Tāpat arī runājot par skolām un apmācību, man būs jāsadarbojas ar komisāru Vasilju, man būs jāstrādā pie zaļajām darba vietām, šeit es sadarbošos ar Hēdegārdi kungu. Galvenās nostādnes jau ir noteiktas, mēs esam identificējuši tematus, kur mums vajadzēs izveidot ekspertu grupas. Piemēram, Mēs pašlaik sagatavojam jaunu paziņojumu par klimata aizsardzību. Mēs strādājam arī pie zaļajām darba vietām. Mēs gatavojam rekomendācijas, identificējam nozares, kur varētu radīt zaļās darba vietas. Patiešām tas viss ir iekļauts mūsu darba kārtībā vai mēs varētu būt ambiciozāki nabadzības izskaušanā. Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka mums ir jānodibina vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm visās dalībvalstīs. Mums ir jāvienojas par to, vai mēs varam noteikt mērķus nabadzības izskaušanai. Tad, kad visas puses to būs akceptējušas, tad mums vajadzēs panākt ļoti lielu progresu Eiropas mērogā. Mums ir zināmas cerības, taču mums ir jāņem vērā arī, ka izejas punkts ir ļoti sarežģīts. Ir gandrīz pilnīgi skaidrs, ka šogad bezdarba statistika būs vēl sliktāka. Un cilvēki tajās valstīs, kas visvairāk cieš no krīzes, noteikti jutīs krīzes sekas vēl ilgus gadus. Taču bez šiem nebadzības izskāšanas mērķiem mums būtu grūti piespiest dalību valstis likt uh, uzsvaru uz tiem cilvēkiem, kas visvairāk cieši no, cietuši no krīzes, kas drīz ne, nedabūs darbu. Mums ir jāpievērš uzmanība arī tiem cilvēkiem, kuriem ir ze zemi ienākumi, kuriem ir lielas ģimenes, cilvēkiem, kuri ir veci un kuriem nav pietiekami daudz ienākumu. Tas būtu sākuma punkts. Mums vajadzētu stiprināt sociālās aizsardzības sistēmas, kur tas nepieciešams, un uh, vairāk informācijas mēs par to sniegsim sociālajā darba kārtībā, kas būs nākamais dokuments pēc eh, Eiropas 2020 stratēģijas eh, īstenošanas vadlīnijām. Paldies! Trešais eh, jautājumu rauns un pirmais <clears throat> Silvana Raptīkundze, pēc tam Jūta Steinbot, tā tad uh, Silvana Raptīkundze pirmā. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, να καλωσορίσω τον... Αλλιώς, παλιές, πρέσσεδέτα. Es gribētu paust, ka ir liels prieks redzēt komisāru kungu, un uh, viņš jau bija klāt uh, uh vairākos pasākumos, uh, kas bija rīkot iepriekšējās dienās. Tātad mans jautājums par stratēģiju 2020. Gribu uzdot jautājumu, vai mēs tik tiešām apzināmies, kas notiks uh, 2010. Eh, gadā, jo tad, kad mēs runājam par 20. gadu, man ir tāda sajūta, ka mēs joprojām neesam īsti uh, sapratuši, kas notiek Eiropā dalību valstīs 2010. gadā. Tālāk par Erasmus programmu, par eh, jauniem bezdarbniekiem. Es atvainoju par, par nodarbinātajiem, bet principā jau nav šās nodarbinātības. Uh, Jā, protams, eh, kompetenci savstarpēji atzīšana ir laba lieta, bet vai jūs domājat par to, kas reāli notiek, par jauniem cilvēkiem, kuriem ir daudz eh, lielāks eh, kompetences, viņi strādās darbu, kuros iespējams šīs kompetences nav vajadzīgas, un līdz ar to viņi saņems arī mazāku atalgojumu, jo pretējā gadījumā viņiem vispār nebūs nekāda darba darbi, ja viņi nepieņems kaut ko, kas neatbilst viņu izglītības līmenim. Varbūt vajadzētu censties rast kaut kādus citus risinājumus īsti nezinu, ko te varētu darīt. Bet uh, varbūt vajadzētu tiešām kaut kā labi iztulkot, uh, es atvainojos, izmantot šīs uh, kompetences, kaut kādu tādu sistēmu. Es nezinu, kā to varbūt izskaidrot. Un tālāk par veciem cilvēkiem. Mums bija uzklausīšana, Cebefaba liet, organizēta, un uh, tur runāja arī Vasilija kungs, un uh, cilvēki, kuri ir eh, pensijas vecumā, arī viņiem ir ģimenes, viņiem ir jādzīvo, un es domāju, ka tā ir ļoti būtiska problēma. Tā tad eh, faktiskās eh, dzīves nodrošināšana un noslēgumā priekšsēdētājs kundze, jā, es zinu, ka man ir maz laika, vēl tikai divus vārdus. Grieķijā ir tāda lieta. Uh, saka, ka uh, tur, kur ir daudz ķiršu, reizēm ir maz groziņš. Es nezinu, varbūt, ka to nevajadzētu attiecināt uz 2020. gadu. Uh, katrā ziņā vēlams veiksmi jūsu darbā. Paldies! Steinbruks kundze un pēc tam kundz kungs. Komisāra kungs, liels paldies par jūsu stāstījumu. Es gribētu teikt, ka mēs esam, jūs savā dokumentā esat pārāk maz uzmanības pievērsuši labu darba vietu jautājumam. Es gribētu teikt mana kungam, ka šeit nav runa tikai par arotbiedrībām, mums ir jādomā arī par dažādu stimulu ieviešanu šajā dokumentā. Daudz runāja par riskantajām darba vietām. Es gribētu domāt par vēl vienu tēmatu, proti uh, nabadzība kaut vai ta, arī tad, kad cilvēki strādā. Mums ir jāatcerās, ka Eiropā ir 14 miljoni cilvēku, kas eh, nespēja nopelnīt pietiekami daudz normālai dzīvē. Un jāatcerās, ka šo cilvēku skaits nav augsts. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka šajā dokumentā šai problēmai nav pievērsts pietiekami daudz uh, uzmanības, jo galu galā Eiropā šie jautājumi pašlaik ir ļoti būtiski. Jūs runājāt par konkrētām stratēģijām, jūs teicāt, ka vēlāk jūs konkretizēsiet šos pasākumus, taču man uh, būtu lūgums vairāk domāt par šīm cilvēku grupām, kas ir visvairāk cietušas no krīzes. Mums ir jāatcerās par jauniešiem, mums ir jādomā par vientuļiem vecākiem, par imigrantiem un bezdarniekiem, par visām šīm cilvēku grupām. Madam Kinga Kunz. Kinga Kunca un pēc tam Gabriela Cimer. Thank you very much. Uh, thank you, Mr. Uh, Commissioner. Paldies, komisār kungs, par izteiktiem komentāriem. Jūs varbūt esat dzirdējis. Mēs visi uzskatām, ka tas ir ļoti būtisks dokuments nākamajiem desmit gadiem, un tādēļ visi skatās, cik tas ir sarežģīts un cik tas ir svarīgs. Un man arī ir pāris rekomendācijas un arī daži jautājumi No rekomendāciju puses varbūt iekļaujošās izaugsmes sadaļā, kas šai komisē ir pats svarīgākais punkts, varētu pieminēt active aging principu. Mēs ļoti bieži pieminam to, ka mūsu sabiedrība noveco, bet, manuprāt, mūsu novecojušā sabiedrība ir ļoti labs līdzeklis, ja mēs viņus varētu vairāk iesaistīt darba tirgu vai arī uh, palīdzēt šiem vecākiem cilvēkiem uh, palikt darba tirgū, nu, un tad viņi varētu dot savu ārtavu ekonomiskās situācijas uzlabošanā. Un, ja mums būtu šāda ļoti aktīva novecojoša sabiedrība, tad tas nāk tikai par labu nākot, nākotnēji, un uh, varbūt to varētu piesaistīt vienai no jūsu flagmaņu iniciatīvām. Un tālāk viens no nu, jautājumiem, par ko mēs bieži esam runājuši, un vakar bija sabiedriska noklausīšanās un bija ļoti stingrs lūgums attīstīt visu Eiropas Roma stratēģiju, jo ir ļoti daudz šo Romu tautības pārstāvi, kas varētu dot savu ieguldījumu, ja viņiem būtu brīva pieeja darba tirgumu, un tad arī viņi varētu palīdzēt situācijas uzlabošanā. Tomēr tā varētu arī radīt grūtības nākotnē. Un tika runāts arī par cilvēkiem īpašām vajadzībām dokumentā un tika pacelts jautājums, vai ir pietiekami liels atbalsts šo cilvēku iesaistīšanai. Runāts tika arī par jauniešiem un tā tālāk. Mani jautājumi ir vairāk saistīti ar īstenošanu. Ja ir dokuments, kuru ir plānots īstenot, tad būtu ļoti svarīgi saprast, cik jūs jaunajā pieejā, kas ir tāda no augšas uz leju, vai tā varētu būt uh, efektīvāka par Lisabonas stratēģiju, ja izmantoto pieeju. Un otrs puses, kā jūs skatāties uz kohēzijas politikas nākotni, kas mums ir ārkārtīgi būtiska, ņemot vērā 20 gadu stratēģijas solidaritātes aspektu. Kā jūs uz to skatāties jaunajā finanšu perspektīvas posmā līdz 2014. gadam? un kā jūs skatāties uz nesenām un spēkā esošām kopienas politikām, kas ir saistītas ar īstenošanu. Paldies, Gabriela Cīmēs kundze. Vispirms es gribētu atvainoties, komisāra kungs, taču, manuprāt, šajā 2020 dokumentā trūkst vispār kaut kādas idejas par vīziju, it īpaši, ja runa par nabadzību un uh, sociālo iztumšanu. Šķiet, ka komisija it kā ir iedvesmojusies no ANO, jo tur ir diskusijas par nabadzību, taču es šeit neko jaunu neatrodu. Ja Protams, mēs varam izmantot šo relatīvās nabadzības jēdzienu, taču es brīnos, kāpēc savos nabadzības izskaušanas mērķos jūs runājat par 20 miljoniem cilvēku, kas dzīvo uz nabadzības sliekšņa un ka šeit mums vajadzētu veikt pasākumus. Eh, bet kas tad īsti notiks ar bezpajumtniekiem, kas notiks ar uh, visvairāk ietekmētajām grupām? Ir taču simtiem cilvēku, kas uh, nosala, uh, Polijā nosala pat 220 cilvēki. Uh, Mēs nevaram šeit runāt tikai par 20 miljoniem cilvēku, kas dzīvo, uz, kas dzīvo zem nabadzības riska. Mēs nevaram šeit izmērīt šo cilvēku skaitu, mēs nevaram izmērīt, cik augsts līmenis ir uh, šim, šai nabadzībai. Jūs runājat par to, ka nodarbināto sieviešu skaits ir ievērojami pieaudzis. Uh, Jums tāpēc liekas, ka sievietes tagad ir visas ir laimīgas, ka viņām visām ir darbi, taču jūs nepaskatāties, kādi kritēriji ir šīm darba vietām. Vācijā 42% no sievietēm, kas strādā, strādās nepilnu darba laiku. Vīriešiem tie tikai 2%. Vai tiešām jūs uzskatāt, ka tas ir veiksmes stāsts, ka mēs esam pietiekami daudz šeit izdarījuši? Es domāju, ka mums vajadzētu būt konkrētākiem, mums vajadzētu runāt. Uh, tiešāk mums vajadzētu domāt par šo sociālo izstumšanu un nabadzību visā Eiropas Savienībā. Mums vajadzētu to visu iekļaut darba kārtībā. Nepietiek tikai ar šādu vispārēju pļāpāšanu. Jūs sakāt, ka piecu gadu laikā jūs gribat sasniegt 20%, bet tajā pašā laikā reālajā dzīvē nekas nemainās. Uh, Jā, statistika nevienmēr nav precīza, bet eh, nevar arī teikt, ka progresu nav iespējams izmērīt. Manuprāt, būtiski izmaiņa ir tāda, ka spēja iegūt skaidru kopainu par sociālajiem, sociālajiem apstākļiem, šī situācija ir uzlabojusies. Un tādēļ ir svarīgi nospraust mērķus un eh, nu, izmērīt, kāds progress ir sasniegts. Un tas attiecas uz vispārējiem ekonomiskiem rādītājiem, bet arī uz sociālajiem rādītājiem. Un tādēļ mēs varam ar pārliecību teikt, ka Eiropas līmenī un arī atsevišķās dalībvalstīs ir iespējams saskatīt un noteikt, cik daudz cilvēku dzīvo nabadzības riskā un kādas izmaiņas ir novērotas no vienas desmit gadus pārējot nākamajā. Protams, būtu ļoti labi, ja mēs desmit gadu laikā varētu izskaust nebadzību. Vēl labāk būtu, ja mēs to varētu izdarīt viena gada laikā. Jā, un vispār ideāli būtu, ja mēs to varētu izdarīt līdz rītdienai. Bet jautājums ir, ko mēs varam reāli izdarīt, ņemot vērā Eiropas Savienības institucionālo ietvaru un instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Es pilnībā piekrītu, ka ir nepieciešams runāt ne tikai par desmitgadu stratēģiju, bet arī koncentrēties uz to, ko mēs varam izdarīt viena gada laikā, 2010. gada laikā, jo mēs esam tieši bezdarba krīzes pašā vidusī šobrīd, un arī sociālā, sociālā krīze uh, mums tuvojas un šķiet, ka tā būs ļoti smaga. Protams, mums nav tādas mācību grāmatas risinā, grāmatas risinājums šai situācijai. Šā finanšu krīze ir kaut kas tāds, kas nekad nav skatīts teorijas, teorijas līmenī. Un pat vislabākās prognozes nebija precīzas un neļauj pieņemt precīzas lēmumus nesenajā pagātnē. Tas, protams, jāatzīst, bet realistiski domājot, 20. gada stratēģijas dokuments ļoti labi paskaidroja, ka ir nepieciešams finanšu regulas, nepieciešami ieguldījumi un jāturpina Eiropas ekonomikas atvesaļošanas programma. šis darbs neprādās kā flagmanis, bet tas ir iekļauts vairākās iniciatīvās. Ja paskatāmies uz nodarbinātības flagmani, tur ir gan kvantitīvie, gan kvalitatīvie aspekti, runājot par darba vietu veidošanu. Un arī flagmanis par industriālo politiku globalizācijā, tur iekļauti ļoti svarīgi punkti par iekļautu sociālās atbildības iekļaušanu, kas ir jautājums, kas ir jāveicina ne tikai Eiropas iekšēnē, bet arī starptautiskajā līmenī. Es aizmirsu iepriekšējā kārtā atbildot uz jautājumiem pieminēt pieminēt atbildus vienu no jautājumiem. Mums bija plāns skatīties uz šo aktīvo novecošanu. Es nedomāju, ka mums būtu jāsajauc instrumenti, ar kuriem mēs risinām jauniešu bezdarbu, uh, ar instrumentiem, kas uh, mēķēti uz uh, vecāku cilvēku bezdarbu problēmu risināšanu. Mums jāskatās atsevišķi uz darba apstākļiem un darba iespējām kopumā vecākiem cilvēkiem. Mums tas jādara, jo ir ļoti izteikts demografiskās izmaiņas pēdējā laikā, un tas, protams, būs svarīgs jautājums tuvākajā laikā, sākot jau ar tām darbībām kā zaļā grāmata par pensijām, un tas būs tāds izejas punkts, lai runātu par pensionāru un darbinieku situāciju tad, kad viņi sasniedz aptuveni 50 gadu vecumu. Un tad mēs varēsim koncentrēties uz aktīvas nocošanas jautājumu 2012. gadā. Tad tas uh, nav jautājums, ko būtu iespējams risināt vienas dienas laikā, bet, nu, cerams, ka mums izdosies šo procesu pātrināt un droši vien iepriekšējos gados daudz kas nav izdarīts, jo jau 90. gadu laikā bija ļoti skaidrs, kāda būs demografiskā situācija nākotnē, un lielākā daļa dalību valstu nav sagatavojuši nepieciešamās politikas un nepieciešamos lēmumus. Tas lielā mērā ir tieši dalību valstu rokās, bet, protams, mums ir jāstrādā kopā, lai šo problēmu risinātu. Par kohēzijas politiku. Tika jautāts, kā mēs redzam sasaisti starp 20. gadu stratēģiju un kohēzijas instrumentiem. Manuprāt, ir eh, droši teikt, ka kohēzija nevar skatīt kā tikai kā instrumentu kopumu Eiropas Savienībā. Tas ir arī mērķis pats par sevi. Un tieši tā mēs uz to skatīsimies. Protams, nākotnē būs vairāk diskusiju, kad eh, notiks uh, budžeta pārskatīšanas process un attiecīgi runāts par dažādām po budžeta pozīcijām. À, par Romu jautājumu. Jā, iepriekšējā jautājuma kārtā es jau skaidroju, kā mēs skatāmies uz turpmākiem pasākumiem, mēģinot sasniegt nabadzības mēķi. Un, manuprāt, šeit mēs redzam ļoti labu piemēru. Mēs nevaram vienkārši gaidīt uh, ka mēs samazināsim nabadzību ar ekonomisku atveseļošanu, kas kādu dienu notiks, ir ļoti e, konkrēti iemesli konkrētām grupām, kādēļ šīs grupas ir attālinātas un kādai šīm grupām nav piekļuves izglītībai un darba tirgumu attiecīgajās valstīs. Un tieši tādēļ mēs vēlamies pastiprināt politikas attiecībā uz Romu jautājumu. Šomēnes Redingas kundze un es jau ziņojām par to, ka būs jauns paziņojums saistībā ar šo jautājumu mēnešu beigās, un aprīlī mēs piedalīsimies uh, samitā Kordovā par šo jautājumu, un tad mēs arī attiecīgi varēsim stiprināt komisijas politiku. Paldies! Paldies! Tagad sāksim ceturto jautājumu raundu. Pirmais Evelīna Reņģē, pēc tam uh, Elizabeth Šrēder. Reņģē kundzei vārds. Komisāra kungs, man ir trīs jautājumi, bet vispirms es vēlētos jūs uh, sveikt par to, kas notika Austrijas mēdījos. Jūs runājāt par ekonomikas un sociālajiem pasākumiem, it īpaši par Austrijas banku lomu Austrumēropas valstīs. Ja runa par 15 līdz 20 gadīgiem jauniešiem un par divlīmeņu izglītības sistēmu, tad tas varētu dot augļus, ja runā par jauniešu iespējām darba tirgu, bet šeit es neko neredzu par šiem cilvēkiem, jo šeit sākas runa tikai par cilvēkiem no 20 gadu vecuma. Runājot par nabadzības izskaušanu, eh, kā komisija iztēlojas nabadzības izskaušanu šajā 2020 dokumentā, ja šeit vispār nav runas par eh, sabiedriskajiem pakāpojumiem. Šie sabiedriskie pakāpojumi, pakāpojumi ir ļoti būtiski, lai stabilizētu sabiedrību. Tiem ir ļoti liela nozīme. Un es domāju, ka komisijai vajadzētu to ņemt vērā. Mans trešais jautājums attiecas uz sociālo minimālo standārtu nākotni. Es uzskatu, ka šajā, šajā dokumentā nav pietiekami daudz informācijas par to, uh, Eh, kā mēs redzam nākotni šiem sociālajiem minimālajiem standartiem. Šķiet, ka mēs nākotnē sagaidām arvien mazāk no šīs sociālās aizsardzības sistēmas. Es gribētu redzēt, kā komisija iztēlojas šo standartu pārstruktūrēšanu. Šeit es domāju par darba laiku, par attiecīgo direktīvu. Es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz problēmu. Iepriekšēji runātāji jau runāja par šiem jautājumiem. Es uzskatu, ka šis, jau, šis instruments ir ārkārtīgi būtisks. Merci. Paldies! Šrēters kundzei vārds un pēc tam Režīna Bastos. Es vēlētos, komisāra kungs, parunāt par diviem punktiem, kas jau tika pieminēti. Es uzskatu, ka jūs pietiekami neatbildējāt uz šiem jautājumiem. Pirmais ir par zaļajām darba vietām. Ir patiešām pārsteidzoši, ka neskatoties uz lielo sabiedrības spiedienu un neskatoties uz komisijas iepriekšējo sagatavošanās darbu un uz to, ka šis jautājums tiek uzskatīts par centrāli svarīgu, šajā 2020 stratēģijā tie vispār netiek pieminēti. Jūs runājat par zaļo ekonomiku, jūs runājat par nodarbinātību. Un viens no kolēģiem jau pieminēja, ka šis jautājums ir ļoti delikāts. Proti, vai jaunās darba vietas būs eh, kvalitatīvas, vai mēs vēlamies ieviest pamatstandārtus jo pastāv bāžas, ka šīs jaunās darba vietas ir sliktākas, nevis labākas. Otrs būtiskais jautājums ir pārēja, pārējais periods. Daudzos pētījumos aģentūras uh, neatbild uz jautājumu, kā mēs tiksim galā ar šo problēmu, ka eh, darba vietas eh, tiek likvidētas un jaunas darba vietas to vietā nerodas. Kā mēs atbildēsim šiem cilvēkiem, kuri uztraucas par to, ka viņi ir pazaudējuši savas darba vietas, vai uztraucas par to, ka viņi var pazaudēt eh, savas darba vietas? Kā mēs tiksim galā ar šo pārējais periodu uz jaunu zaļu ekonomiku? Jā, protams, 2020 stratēģija it kā piedāvā šīs, šos tematus, taču atbildes uz tiem nedod. Es neuzskatu, ka mums pietiks tikai ar paziņojumu. Es uzskatu, ka jau komisijai jau šodien vajadzētu pateikt, kāda ir tās konkrētie mērķi, un varbūt vēlāk, tad, protams, var šos mērķus realizēt ar normatīvajiem aktiem. Es gribētu dzirdēt, kādi ir jūsu personīgie mērķi. Merci. Paldies! Regīna Bastos un pēc tam Kristensen kungs. Bastos kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu uh, sirsnīgi sveikt komisāru kungu un pateikties viņam par ļoti caurskatāmu uh, stāstījumu veidu. Tāpat arī par uh, reālo skatījumu. Mēs esam šobrīd krīzes apstākļos un, uh, manuprāt, uh, krīzes uh, dziļākais punkts sociālajā un nodarbinātības ziņā vēl nav sasniegts. Jūsu sākotnējos izteikumos par stratēģiju 2020, nu jāsaka, es nezinu, vai mēs to varam uzskatīt par stratēģiju nākošai desmitgadēji. Varbūt tā ir vairāk kā ilgtermiņa tehnika, tehnika, taktika, kas Eiropas Savienībai būtu jāizmanto, lai stiprinātu tirgus ekonomiku. Un uh, tā mums arī tādā ziņā palīdzētu cīnīties pret sociālo izslēgtību. Pirmais tūlītējais mērķis ir reaģēt uz krīzi un palielināt to cilvēku skaitu, kas atkal atgriežas eh, darbā. Šai sakarībā gribu norādīt uz vienu konkrētu jautājumu, ko jūs arī minējāt, un tas ir jauna cilvēku integrēšana darba tirgū. Jūs runājāt par rīcības eh, plānu, kā palīdzēt jauniešiem atgriezties eh, darbā. Jūs runājāt arī par instrumentu Erasmus programmas ietvaros attiecībā uz pirmo darba vietu. Kāds laika grafiks ir paredzēts šiem pasākumiem un kādi konkrēti soļi tiks veikti, lai nodrošinātu šo pirmo darbu vietu ar Erasmus programmas palīdzību? Citi mērķi šķiet nedaudz pretrunīgi. Un tas ir, piemēram, saglabāt uh, darba tirgu vietu arī veciem cilvēkiem. Mēs zinām, jā, ka mūsu demografiskā situācija ir sarežģīta, ka cilvēki dzīvo ilgāk, un kā tāda šī tendence ir pozitīva, bet tāpat laikā tas rada milzīgu finansiālu spiedienu uz dalību valstu resursiem. Es gribētu zināt, kādā veidā jūs paredzat saskaņot šīs eh, veco cilvēku vajadzības un tirgus eh, vajadzības ņemot vērā aktīvā darba vecumā esošos cilvēkus, kādi priekšlikumi jums ir paredzēti attiecībā uz uh, pensionēšanās vecumu? Un tālāk jautājums par MVU. Jūs runājāt par uh, šo jautājumu tā kā garām ejot bet eh, šajā komitejā MVU tiek uzskatīti kā absolūti izšķirošs instruments darba vietu radīšanai un uzturēšanai darba tirgu. It īpaši visā Eiropas līmenī. Vai jums ir prātā kāda inovatīva pasākuma attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem? Un visbeidzot, jūs runājāt par koordinācijas metodi. Mēs zinām, ka sociālie jautājumi ir dalībvalstu kompetencē, un mēs visi esam uzzinājuši, arī zinām, ka Lisabonas stratēģija neizdevās, tā nedarbojās paredzētajā veidā, jo dalībvalstis ne līdz darbojās pietiekami, lai ieviestu uh, šo stratēģijā iekļautos mērķus. Viena no metodēm, kas tika izmantota, lai veicinātu dalību valsts iesaistīšanos, lai tās ieviestu Lisabonas stratēģiju, bija tieši šī atvērtās koordinācijas metode, bet kā jūs zinat, tā neizraisīja īpaši entuziasmu dalību valstīs. Tagad jūs runājat par šīs koordinācijas metodas stiprināšanu. Kā jūs iedomājaties, kā šo koordināciju varētu veikt tādā veidā, lai dalību valstis tik tiešām vērstu uzmanību sociālajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami? Un kā jūs saredzat labāku rezultātu sasniegšanas iespējamību stratēģijai 2020. Ole Kristensen kungs. Komisēran for eh, redegørelsen. Jeg synes, der er nogle gode... Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī komisāram par eh, pārskatu, ko sniedzāt. Mums ir daudz, eh, ko runāt par šo dokumentu 2020, eh, bet man liekas, ka tam ir arī pietiekami daudz trūkumu. Pirmām kārtām, daži instrumenti. Jūs šeit runājat par divām lietām. Eh, valsts parāda samazināšanu, publisko finansējumu sakārtošanu. Un kā tas ietilpst šajā stratēģijā 2020? Mani nedaudz satrauc tas, ka pārāk liels uzsvars ir likts uz uh, fiskālo konsolidāciju dalību valstīs, un stratēģija 2020 būs tā kā nobīdīta malā. Dokumentā nav minēts arī sociālais dempings. Es zinu, ka Dānijas valdība un Dānijas parlaments jums ir nosūtījuši savu skatījumu par 2020 stratēģiju, un viņi ir prasījuši lai jūs reāli kaut ko darīt šajā sociālā dempinga jautājumā. Es zinu, ka dalība valstis vēlas saņemt skaidrojumu par to, kas skaitās pašnodarbināts, kas nē, jo ir daudzi, tā teikt, nepatiesi pašnodarbinātie, tātad, kas mānās kaut kādā veidā. Er, er nogen, der åbenbart mener, at det er helt okay, at Mēs redzam šos nepatiesu pašnodarbinātos uh, cilvēkus. Viņi iesaistās daudz un dažādās uh, darbībās, bet reāli viņi veic sociālo dempingu. Paldies, vārds komisārkungam. Uh, too much fiscal consolidation. Pārāk liela fiskālā konsolidācija, no tā mēs vēlētos izvairīties, it īpaši no pāragras fiskālas konsolidācijas. Un pati lielākā problēma ir runājot šajā jomā par labi pārdomātu iejaukšanos pabeigšanas stratēģiju, bet dažās dalībvalstīs finanšu tirgi nosaka, kā šī iejaukšanās pabeigšana notiks un uh, mērķis ir atgūt kontroli par notiekošo un to, kā fiskālā politika tiek īstenot dažādās valstīs, un tad mēs varēsim skatīties uz uh, to, kā tas ietekmē sociālo vīdi un nodarbinātību. Bet, manuprāt, tas nav pārāk uzsvērts, ir jāsaprot, ka tas būs darba kārtībā nākamo gadu laikā neizbēgami tam būs būtiska loma nosakot dažu valdību pilnvaru termiņu vairākās dalību valstīs. Un ir jāizteno tā, lai tiktu cienīti mērķi, kas ir nosprausti 2020 stratēģijā. ir grūti no šāda dokumenta sagaidīt, ka tas kaut ko teiktu par sociālo dempingu. Mums jāskatās uz to, kāds ir seks nevienādai attīstībai, nevienādiem ienākumu līmeņiem dažādās dalībvalstīs. Protams, šeit ir ļoti daudz darba darāma. Varbūt vairāk par to jāgaida no sociālās darba kārtības un arī dažādos failos, kur mēs runājam par sekām, kas rodas nevienādiem attīstības un ieņēmumu līmeņiem. Un tas, kā jūs zinat, ir iekļauts darba kārtībā, pirmkārt runāts Spānijas prezidentūras laikā, un arī vēlāk būs arī konkrēti likumdošanas priekšlikumi. MVU un uzņēmēja darbības loma darba vietu veidošanā. Tas noteikti būs saistīts ar industriālās politikas flagmani. Šī lieta ir apzināta un vairāk komisāri par to debašu laikā ir izteikušies. Un ir vairākas iespējas atbalstīt šādus pasākumus, piemēram, samazināt administratīvo slogu, lai grozītu finanšu sistēmu ar mikrofinansējumu. Protams, nav viena brīnuma līdzekļa, ka MEU radīs darba vietas, bet mums ir jāskatās uz vairākiem instrumentiem, kas pava palīdzētu maziem vidējiem uzņēmumiem rast vairāk iespēju algot cilvēkus. Par pensionēšanās vecumu un maniem priekšlikumiem. Runājot par veciem cilvēkiem sabiedrībā un daļai arī darba tirgū, pensionēšanās vecums mēs šeit nenostājamies nekādos konkrētās pozīcijās debatēs, kas notiek dažādās valstīs, bet es domāju, ka pirms mēs panākam secinājumus par pensiju sistēmu un aktīvu novecošanu, pirms šīs diskusijas sniedz kādus risinājumus, ir viegli saprast, ka ir tikai viens virziens, attiecībā uz pensionēšanās vecumu reformu, kurā mēs varam iet, proti šī vecuma palielināšana. Tas nav kā seka šai seks no krīzes. Es nevēlos, lai to skaidrotu krīzes kontekstā. Galvenokārt tas ir saistīts ar demografiskām izmaiņām un tādā kontekstā tas arī ir jāskata un jābūt realistiem kā to minēja arī viens no runātājiem. Tālāk par jauniešiem mums ir laika grafiks par šo schēmu, kas tiek izstrādāta šogad, un mēs ceram, ka to varēs sākt īstenot sākot ar 2011. gada sākumu. Mēs koncentrēsimies uz to, kā sniegt šādas darba vietas un kā saskaņot jauno darba meklētāju vēlmes un darba vietas piedāvātās iespējas, un tas balstīsies uz uh, jau izveidotu Eiropas tīklu. Tā kā laika grafikā tas nav tik tālā nākotnē, lai gan ir tomēr jāatzīst par vēlu risinēt jau tūlītējo krīzi, kas uh, jau pastāv dzīvē. par eh, sabiedriskajiem pakalpojumiem. Noris darbs šajā jomā jāsaprot, ka šis dokuments ir ar ierobežotu lapušu skaitu, bet eh, ir diskusijas par šo jautājumu un arī ar Barņer komisāru esmu uzsācis viedokļu apmaiņu un Vēlāk savu, savā darbībā mēs pie tā vēl atgriezīsimies, varbūt tas netiks tik lielā mērā izcelts, kā daži no jums vēlētos, bet eh, darbs katrā ziņā iet uz priekšu, un eh, mēs eh, katrā ziņā ar parlamentu runāsim par šo jautājumu nākotnē. Vēl par to, ko mēs domājam par vecumu grupu no 15 līdz 20 gadiem, manuprāt, manuprāt, tieši tādēļ šī mērķa amplitūda ir mainījusies salīdzinājumā ar Lisabonas stratēģiju. Tas norāda to, ka mēs esam gūši mācību no Lisabonas stratēģijas un mums jāliek uzsvars uz jauniešu izglītošanu, nevis uz strauju pārēju no skolas sola uz darba tirgu. Ir, ir realistiskāk uzlikt augsts nodarbinātības mērķus vecuma grupai no 20 līdz 65 un koncentrēties uz tā kā izglītību, apmācību un pirmā ierašanās darba tirgu varētu tikt uzlabota. Tādēļ par šo jomu ir viens no flagmaņiem, kas palīdz mums risināt jautājumus un ar mēķi mazināt uh, to cilvēku skaitu, kas ne, nepabeidz skolu. Jā, <laughs> mums ir vairāk veidi. Kas skatīt šo jautājumu par OMC, kad mēs runāsim tālāk. Kad mēs vairāk runāsim par šo atvērto koordinācijas metodu 2020 stratēģijas sakarā. Paldies, un uh, pēdējie jautājumi uzveid Antagonī kungs, Papadoulu kungs, un pēc tam Tomas Andel kungs. Papadopulu kundze. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ. Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Es arī gribētu sirsnīgi jūs sveikt mūsu sanāksmē. Man jautājumi ir skaidri. Ja mēs raugāmies sev apkārt, mēs redzam, ka ir ģimenes, kuras uh, izdzīvo, kurām ir jāizdzīvo ar tūkstots eiro. Un ir arī uh, vecāka cilvēka strādnieku klase, ir arī vecāki kas vieni audzina bērnus. Tā tad ir daudz problēmas, un tas nozīmē, ka jūsu programmai vairāk jābūt vērstai konkrēti uz eh, tieši šīm grupām, lai mēs varētu ātri panākt kādus redzams rezultāts. Otrais jautājums par stratēģijas mērķiem. Domāju, ka šī stratēģija ir ļoti ambicioza un uh, nepieciešams to vienkāršot un padarīt to mētiecīgāku. Ir nepieciešams, manuprāt, jauns socioekonomiskais modelis visās valstīs. Krīze ir skārusi uh, atšķirīgā veidā Eiropas Savienības dalību valsts, ņemot vērā, uh, ka arī šī ekonomikas atvesļošana notiek atves uh, dažādos veidos, jo, kā es teicu, uh, problemātika atšķirīga. Kā jūs varat būt tik ļoti apt optimistisks un ambiciozs, un kā jūs varat uzskatīt, ka mēs varētu uzskatīt, ka visas sociālās problēmas atrisināsies tādā pašā veidā, vienādā veidā visās Eiropas valstīs? Jo, kā es teicu, mēs runājam par ārkārtīgi atšķirīgu situāciju, kāpēc jūs varētu uzskatīt, ka viena metode derēs visiem? Un otrām kārtām nedrīkst vērsties tikai uz teoriju, jādomā, kā to visu reāli praksē izvērst. Pirmām kārtām nepieciešama visa dalību valstu politiskā vēlme un griba Mums ir nepieciešama reāla stratēģija, nepieciešama patiesa, reāla koordinācija, saskaņošana, vai pastāv šādi, šādas, šādi mehānismi, vai ir arī turpmākas apsakošanas mehānismi, vai tie ir izstrādāti, vai tie ir skaidri. Ir nepieciešams rīcības mehānisms, korekcijas izdarīšanas mehānisms. Kas to visu darīs? Kā tas būs? nepieciešami arī salīdzināmi indikātori, tātad tā var izvērtēt rezultātus katrā valstī kā mērķi un kā cerības ir uh, izpildīts. Vai šāda veida kvantitatīvie rādītāji pastāv vai tie ir izstrādāti, lai redzētu, kādā veidā notiek šī reālā ieviešana? Jo mēs zinām, ka, piemēram, cīnoties uh, pret nevienlīdzību un cīnoties pret nabadzību, Eh, tūkstošgadas mērķi un attiecīgā pieredze ir tāda, ka īpašs optimisms nerodas. Tātad kā mēs varam būt optimistiski, ka šī stratēģija 2020, ka tā darbosies? Kā mēs varam eh, cerēt, ka tie nepatiks tikai vārdi, bet ka būs arī reāla darbība uz vietas? Nākošais runātājs. Nav ieslēgts mikrofons zālē. Priekšsēdētāji. Man nebija ieslēgts mikrofons. Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, godāmie kolēģi. Bieži vien Vācijā mēs diskutējam par šiem jautājumiem un lielākoties šīs diskusijas e, šķiet ir tādas kā virspusējas. Ja mēs gribam runāt konkrētāk, tad šķiet šos vārdus mēs arī esam dzirdējuši no Špīglas un Barozo jau iepriekš. Nākamā piezīme šī 2020 stratēģija šķiet ir samazināšanas process. jo tajā nav ietvertas visas mm, sabiedrības grupas. Esmu dzirdējis kritiku no sociālo kustību puses, no arotbiedrību kustības visā Eiropā, jo šķiet, ka uh, šeit nav panākti nekādi konkrēti rezultāti. Man būs divi konkrēti jautājumi, cerams, ka es saņemšu arī konkrētu atbildi. Uh, Lisabonas stratēģija beidzās ar eh, šādu rezultātu 60% vairāk riskantu darbu. Mums eh, ir it kā jādzīvo ar elastrošumu. Vai pat tiešām šis nodarbinātības līmenis ir jāsaista ar mērķi radīt eh, tādas darba vietas, no kurām cilvēki var arī izdzīvot? Otrs jautājums. Šajā dokumentā ir runāts par eh, sociālo partneru kapacitātes stiprināšanu. Tas izklausās ļoti labi, bet īstenībā tie tikai tukši vārdi, aiz kuriem nekas neslēpjas. Vēl ar vienu par kolektīvajiem darba līgumiem un par arotbiedrībām ir spēkā eh, spriedumi no eh, kopienu tiesas. Šķiet, šeit nav runas par pamatīgiem darba standartiem, par darba standartu pamatiem, jo šķiet, ka šis sociālais modelis tiek ar vien šķobīts. Kā mēs grozīsim uh, normatīvo bāzi, lai mēs varētu izpildīt savas pretenzijas? E, Paldies, Ludvigsona kungs, pēc tam Derozar kungs, Ludvigsona kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks redzēt eh, jūs mūsu vidū, komisāra kungs. Es ceru, ka mums eh, būs noteikti iespējas jūs vēl redzēt, un mēs varēsim veikt eh, viedokļu apmaiņu un īstenot dialogu, jo tieši dialogu rezultātā, manuprāt, mēs pieņemam vajadzīgos lēmumus. Es mēģināju salīdzināt Lisabonas stratēģiju ar šo stratēģiju 2020, un jāsaka, ka šajā jaunajā stratēģijā ir mazāk mērķu, un šie mērķi bieži vien ir vieglāk izmērāmi. 2020. gads varbūt šķiet tālu laikā, bet mēs zinām, ka laiks paskrien ātri. Mēs eh, zinām, ka eh, vajadzīgs arī laiks, lai no vārdiem pāriet pie darbiem. Kādā veidā mēs varētu panākt eh, ātru darbību? Kā panākt, lai šī stratēģija pēc tās pieņemšanas nepaliek tikai kā papīrs atvilknēs? jo ir nepieciešams to aktualizēt, ir nepieciešams, lai tā būtu vienmēr acu priekšā, lai mēs varētu redzēt, ka mēs virzamies uz priekšu kā vajag. Ir jāievēro tajā izvirzītais. Ir nepieciešams uh, arī sadarboties noteikti ar Nodarbinātības komiteju un parlamentu vispār, lai un komisiju tā tad jābūt šai savstarpējā sadarbībā, lai šos mērķus arī varētu reāli sasniegt. Es personīgi piekrītu uh, kritikai, ko izteica Sarkas kungs, tāpēc es to visu neatkārtošu. Domāju, ka ir ļoti svarīgi pāriet no vārdiem pie darbiem. Tas ir fundamentāli svarīgi. Jāizvairās no tā, ka tad, kad pienāks 2020. gads, mēs uh, sapratīsim, ka mēs nebijām, netika, neizdarījām to, ko mēs uh, varējām izdarīt. Neizdarīt to, ko mēs nevaram izdarīt, tas uh, nav nekas, bet neizdarīt to, ko mēs varam izdarīt, tas gan ir diezgan ļauni. Uh, uh, welcome, uh, paldies, uh, labdien, komisār kungs, un paldies, ka jūs esat atvēlējis savu laiku, lai atbildētu uz mūsu jautājumu. Man ir vairāk jautājumu, un šis saraksts ir kļūst arvien garāks. Nu, viens konkrēts jautājums ir saistīts ar ziņojumu, ko es gatavoju šai komitejai par sabiedrisko pakalpojumu, vispārīgs interesi sabiedrisko pakalpojumu nākotni. Uh, un es vēlētos eh, uzzināt, kāda ir jūsu pieeja attiecībā uz to, ka varētu sagatavot eh, direktīvu par šo tēmu. Man liels prieks, ka jūs jau runājat ar komisāru Barņē par šo lietu, bet es vēlētos uzzināt, kāda konkrēti ir jūsu nostāja. Jums noteikti būs ļoti svarīga loma šī jomā. Tika jau runāts par nabadzības jautājumu Eiropā, es saprotu, ka ir kaut aptuveni 85 miljoni Eiropas pilsoņu, kas vai jau dzīvo zem nabadzības sliekšņa vai uz tā atrodas. Un tā nav pieņemama situācija, bet, protams, mēs to nevaram atrisināt ar to, ka mēs cerā, cerēsim, ka ar ekonomisko izaugsmi nabadzībā esošo cilvēku skaits mazināsies. Visiem pētījumiem ir viens kopīga, proti, ka ja ir pieeja vispārējais intereses sabiedriskiem pakalpojumiem, tad tas nodrošina cilvēkiem iespēju izvairīties no nabadzības un tiem, kas ir pārkāpuši nabadzības slieksni, šie pakalpojumi atvieglo situāciju. Un šie pakalpojumi ir svarīgs elements Eiropas pieejā. Pieejamība un augsta kvalitāte Lisabonas līgums jau skatās uz šiem lietām ar jaunu pantu un arī izveidojot jaunu protokolu, un es ceru, ka jūs uh, izveidosiet juridisko ietvaru Eiropas sociālajiem pakalpojumiem uz šādiem noteikumiem. Tālāk par tādu vispārīgāku lietu par sociālo attīstību un notikumiem Eiropā. Es vēlos teikt, ka ne, Titaniks nenogrim tādēļ, ka tas bija slikti uzcelts, tas no, nogrim tādēļ, ka tas uzkrēja aizbergam un šis kuģis tām nebija gatavs. Mūsdienās mēs būvējam tādus kuģus, kas spēj izturēt triecienu ar aizbergu, bet, manuprāt, mēs nemācamies no savām kļūdām sociālajā jomā. Es nepiekrītu jums, ka jūs sakat, ka mācību grāmatās nav rakstīts par tādām situācijām, kāda ir šodien. Mēs par šādām ekonomiskajām un sociālajām krīzēm runājam jau vismaz no 90. gadu sākumu, kad vairākās valstī sociālā sistēma tika sagrauta finanšu krīzes dēļ, un mums jāpatur prātā, ka Arī liberāls politikas nodīs pie tāda paša rezultāta, ja mēs nerunāsim par to, kā nomierināt finanšu tirgus. Šie tirgi netika ievēlēti, lai vadītu Eiropas tautsaimniecības. Šis pienākums tika uzticēts mums, un mums to vajadzētu arī pildīt. Paldies! Labi, paldies! Sākšu ar beigām, ar pēdējo jautājumu. Domāju, ka mums ir diezgan eh, līdzīgi viedokļi par šīs krīzes izcelsmi, un eh, tieši tāpēc es arī pilnībā atbalstu Barņē kungu un viņa eh, centienus regulācijas jomā, finanšu laukā. Piekrītu arī viedoklim, ka ilgāks Eiropas ekonomikas un sabiedrības evolūcijas process ir uh, jākoriģē, jāpielāgo, ir nepieciešama atbilstoša darba kārtība. Tomēr gribu uzsvērt, ka šī ir bezprecedenta situācija, ar ko mēs saskaramies, un tekstā uz to nav norādīts, jo tik milzīgs Eiropas IKP kritums nekad iepriekš šādā veidā nav noticis pēckara periodā. Vienīgais salīdzinājums ir uh, lielā uh, depresija 30. gados. And, uh, uh, kad Eiropas Savienība vēl nepastāvēja. Uh, be, uh, to visu ir jāņem vērā tad, kad uh, jūs redzat, ka komisija ļoti ātri izstrādā un uh, izpats dokumentu, jo šādā situācijā ir nepieciešams skaidrs dokuments, kurš varbūt nedod visas detaļas, varbūt nesniedz visas atbildes, bet kur ir nosprausti galvenie virzības pamatvirzieni. Kā mēs varētu ātri virzīties uz priekšu, tas bija viens no jautājumiem. Domāju, ka uh, svarīgākais ir panākt vienošanos ar padomi un jāstājas pretī viedoklim, ka nabadzību var eh, samazināt, vienkārši nodrošinot eh, nodarbinātību, palielinot darba vietas. Un eh, vienkārši sakot, ka noda, um, ehm, uzņēmē darbība kā tāda uh, izpildīs šo uzdevumu, pat ja valdība neveic nekādu citu koordinētu darbību arī Eiropas līmenī. Pilnībā piekrītu, ka uh, šie nabadzības apkarošanas mēķi ir galvenie, un attiecīgiem komisijas dienestiem noteikti būs ļoti liela loma šajā darbā. Runājot par direktīvu šai jomā, jāņem vērā milzīgās atšķirības, kādas pastāv dalību valstīs, par kurām jau es minēju savā ievadā. Un to es esmu pārunājis, manuprāt, arī iepriekšējā sanāksmē komitejā, un uz to es tikai pastāvu. Runājot par uh, kvalitatīvu ietvaru izstrādāšanu, uzsverot tieši to, ko jūs minējāt, tā tad pieejamība, kvalitāti. Un tad mēs varētu skatīties, kā virzīties uz priekšu. Uh, interestingly, uh, I also. Es uh, dzirdēju, ka šī ir ārkārtīgi ambicioza stratēģija. Eh, kaut gan iepriekš mēs eh, esam dzirdējuši tādus komentārus, ka šos eh, mērķus vajag nospraust tālāk un augstāk un ambiciozāk. Komisijai ir jālīdzsvaro ambīcijas un reāls skatījums. Un ceru, ka to var arī saskatīt šajā dokumentā. Šis arī ir dokuments, ko mēs ceram analītiska metodoloģija var tālāk attīstīt un izvērst ieviešanā. Jā, mēs varētu padarīt to saistoši vairākos veidos. Pirmām kārtām nepieciešama dalībvalstu piekrišana un apņemšanās, jānodrošina atskaitas sistēma, jāskatās, ko darīt ar tiem, un tādos gadījumos, ja nav nodrošināts pietiekams progress, ja ir valsts, kas paliek iepakaļ, tāpat jāparedz atbilstoši stimuli instrumenti no Eiropas līmeņa, tā tad jāskatās, kāda būtu pieejamie finanšu un citi instrumenti, lai stiprinātu šos centienus dalību valstu līmenī. Vairāk vai mazāk mērķi domāju, ka joprojām ir ārkārtīgi svarīgi panākt pie vienošanās ne tikai šeit, bet arī padomē par to, ka mērķi visumā ir laba doma, un mums ir nepieciešami galvenie mērķi, uh, ap kuriem mēs varam izvērst plašāku darba kārtību. Protams, šī plašākā darba kārtība nav pilnībā aizvērsta šajā dokumentā, bet galvenā doma ir vienoties par to, ka šie mērķi, kas ir uzskaitīti dokumentā, ir paši galvenie, svarīgākie. Un pēc tam mēs uh, izstrādāsim detaļas un uh, rīcības plānus konkrētām politiskajām nostādnēm un konkrētām sociālajām grupām. Merci beaucoup. Euh. Paldies, komisārkungs. Es arī gribētu uzdot vēl jums jautājumus, un, uh, ja kolēģi grib vēl izteikties, mums vēl ir laiks, mēs varētu vēl tādu kā brīvā mikrofona sadaļu šeit uh, realizēt. No savas puses es būtu uh, gribētu aicināt uh, izstrādāt uh, sociālo un atbalstu stratēģiju šīs stratēģijas vietā. Eh, šajā dokumentā mēs, protams, varam saskatīt eh, jūs un komisijas eh, kolēģijas pirksnospiedumus, bet tāpat laikā, protams, šī stratēģija neapmierina visus mūsu komitejas locekļus un daudzi no mums gribētu izmaiņas, un, manuprāt, tas ir saprotams. Tomas Mānkungs norādīja, ka šis dokuments ir rezultāts, tam būtu jābūt rezultātam, konsultāciju rezultātam ar sociālajiem partneriem. Bet jūs vietā es šeit ziņā uzmanītos 2009. gadā novembrī. Notika konsultācijas, un jāsaka, tajā laikā jūs vēl nebijāt komisāra amatā, un mums tādā ziņā Tas ir tāds kā signāls, ka tomēr šādai vajadzētu būt bāzei šāda demokrātiska dokumenta izstrādē, un tā kā tas nav bijis, tas mums ir zināmā mērā problemātiski. Skatoties uz laika grafiku, kas ir ierosināts jūsu dokumentu pašā aizmugurē, mani pārsteidz divas lietas. Pirmais, ka uh, pirmajā posmā 2010. tātad uh, dokumenta apstiprināšana parlaments šeit vispār nav minēts, acīm redzot, tas atkal raksturo, kādas ir privileģētās darba saiknes ar parlamentu. Uh, Eh, bet es domāju, kaut kur kaut kādā brīdī parlamentu šeit vajadzētu iesaistīt, ja nebūs atkal problēmas. Un oktobrī atkal es redzu, ka ir paredzēts jaunas diskusijas Eiropa padomē par konkrētām izvēlētām tēmām, un varbūt, ka būtu labi, ja jūs mums nedaudz precizētu, kāds eh, ir paredzēts šo konsultāciju gars un, un, un saturs. Kristensen kungs eh, minēja sociālā dempinga jautājumu, un jūs norādījāt, ka nav iespējams uh, Uh, no tā pilnībā izvairīties, bet tāpat laikā ir instrumenti, lai no tā izvairītos. Un mēs iepriekšējos gados uh, par to jau esam diskutējuši. Es zinu, ka jūs šai dokumentā nevarat visu iekļaut, ka jums ir ierobežots uh, lapušu skaits un tā tālāk, bet es ierosinu, principā gribu uzdot jautājumu. Kāpēc piecu burtu akronīms neparādās nekur šajā dokumentā? Tātad CCCTB, tā ir nodokļu bāze sabiedrībai. Jo es domāju, ka ir nepieciešama šī nodokļa konsolidēšana un varbūt, ka kaut kur piezīmēs varētu šajā dokumentā šo karnīm tomēr kaut kur saskatīt. Fundamentāli, je veux vous interroger sur Viens eh, kolēģis jau arī uzdeva jums jautājumu šādā garā, un jūs arī teicāt, ka plāns eh, desmit gadu ietvaros, tas ir ļoti svarīgi, bet. Eh, un ir jāgatavojas turpmākiem gadiem. Šai ziņā domāju, ka šobrīd ir grūti runēt, runāt par stratēģiju 2020, ja mēs neskatāmies, kas, piemēram, notiek Grieķijā. Kas notiek Grieķijā? Eiropas Savienība no šīs valsts prasa, lai tā principā apdraud savu, sagrauj savu sociālo modeli. Pat neskatoties, ka visas krīzes laikā mums ir teikts, ka sociālais modelis eh, principā ir tāds automātisks stabilizators, stabilizators un tas ir ļāvis eh, Eiropas Savienībai uh, Eh, izvairīties no pašļaunākā. Tātad, kā mēs varam atrisināt šo pretrunu? Un tā pašā garā. Ja es skatos, kas noticis, eh, kas notika Lisabonas stratēģijas īstenošanas gados, jā, manuprāt, te ir patiesas problēmas. Mēs likām uzsvaru uz izaugsmu un nodarbinātību šodien. Uh, izaugsmas faktors. Mums tas ir joprojām ārkārtīgi vajadzīgs, jo, ja nē, ne, netiks uh, radīta uh, papildus vērtība un nodarbinātība un tā tālāk, un es domāju, ka ekonomiskā izaugsma šobrīd tāda, kā tā ir, mūs neapmierina. Bet tāpat laikā es saviem uh, kolēģiem no zaļo grupas vai tāpat arī no sociālistu grupas nevaru tikai skandināt izaugsmi, izaugsmi, izaugsmi. Tā ir jābūt kvantificētai, kvalificētai. Tā ir jābūt ilgspējībai, ilgspējīgai. Un tāpēc es gribēju tieši ierošināt šādu stabilitātes un uh, uh, ilgspējības uh, stratēģiju. Iepriekšējos periodos mums tika skaidrots un teikts, ka nav vērts pat sapņot par uh, jaunu darba vietu radīšanu, tagad rādītāji ir labāk, mēs varam radīt jaunas darba vietas, bet arī es iepriekšējos periodos novēroju, ka uh, uh, izaugsme vairāk par 2% nebūtu automātiski nevada šīs, da, uh, nerada darba, darba vietas. Tātad kādā veidā uh, izmantot varbūt 9. pantu, lai uh, attaisnot investīcijas un lai netiktu īstenot šī uzņēmuma pārvietošanas stratēģija, bet lai tieši šī darbiet radīšana notiktu Eiropas Savienībā. All, uh, seriously... Pirmkārtām, Mēs komisijā patiešām ticām, ka Eiropas parlamentam vajadzētu spēlēt aktīvu lomu, un eh, tieši tāpēc dienu pēc tam, kad šis dokuments tika izdots, es ierados pie jums, lai apspriestu visus šī dokumenta aspektus, kā arī eh, nepieciešamo darbu pēc šī dokumenta izdošanas. Arī līgumā ir noteikts eh, pienākums izskatīt nodarbinātības vadlīnijas. Un tieši tāpēc šī pavasara darba kārtībā mēs arī iekļāvām šos jautājumus. Es īstenībā atsaucos uz šiem punktiem arī savā uzrunā. Ir notikušas konsultēšanās ar sociālajiem partneriem, bet eh, tās tika pamatotas uz citu tekstu. Esmu ticies arī ar Business Europe uh, pārstāvjiem, esmu ticies ar ārotbiedrībām, lai uzzinātu to viedokļus. No otras puses ir ļoti svarīgi arī pieminēt, ka šai jaunajai komisijai bija galavārds. Tie komisāri, kas nodarbojās ar eh, šiem jautājumiem, arī piedalījās pēdējās redakcijas izstrādē. Tieši tāpēc mēs arī uzņemamies atbildību par šo dokumentu. Mēs gatavojamies pavisam drīz sagatavot integrēto vadlīniju paketi, un mēs vēlamies iesaistīt Eiropas parlamentu arī šajās diskusijās. Tagad mazliet par Grieķiju. Patiešām tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs varētu teikt, ka tas ir ahilēja papēdis Eiropas ekonomikā. Ekonomiskās un monetārās savienības eh, vājums ļoti labi parādījās pēdējo mēnešu laikā. Pat tiešām šī situācija nav apskatīta mācību grāmatās. komisija nepiedalās Grieķijas stabilizācijā, lai grautu labu sociālo modeli. Galvenais ir stabilizēt Grieķijas finanses un līdz ar to ekonomisko un monetāro savienību, eirozonu. Tāpat arī ir jārada cauredzamība, ir jāredzama, jārada spēcīgāki pamati finanšu stabilitātei Grieķijā. Uzskatu, ko ļoti svarīgi ar to nodarboties. Man ir bijusi pieredze finanšu krīžu izpētē, un tieši tāpēc ir svarīgi teikt, ka Grieķijas gadījums nav pirmā finanšu krīze Eiropas Savienībā. Mums jau ir pieredze, no kā mācīties, mēs varam koordinēt politiku, lai izvairītos no slikta iznākuma. Protams, ka komisija ir jāsadarbojas ar dalību valstu valdībām. Ir jānotiek ciešai sadarbībai, lai varētu izvēlēties mums vēlamo rezultātu. Mums ir arī jāpieņem lēmums, kas ir vissvarīgākais šajā situācijā. Taču es nedomāju, ka vajadzētu krist panikā, mums vajadzētu mēģināt, protams, rast vislabāko risinājumu. Mums ir arī jāapzinās, sociālā dimensija šai problēmai. Mums ir jādomā arī par nodarbinātību. Piemēram, mēs varam atcerēties Ungārijas gadījumu. Tad vajadzēja izdarīt vēl striktāku finansiālu pielāgošanos nekā pašreizējā Grieķijas gadījumā, taču valdība atrada iespēju izmantot Eiropas sociālo fondu, lai palīdzētu visvairāk skartajiem viskartējām, visvairāk kartējām iedzīvotāju grupām, lai saglabātu viņu dzīvotspēju, lai nodrošinātu nodarbinātību un sociālo kohēziju visvairāk ietekmētajos reģionos. Līdz ar to mēs varam dalāt, dalīties pieredzē, taču jebkurā gadījumā ir jāsaka, ka tas ir ļoti grūts sākuma punkts uh, Eiropas komisijai. Jebkurā gadījumā izaugsme ir vajadzīga, pamati izaugsmē ir jārada no jauna. Uh, to, uh... Protams, ka mēs visi cīnāmies ar šo problēmu. Kā kompensēt potenciālās izaugsmes pazemināšanos, kā radīt potenciālu augstākai ekonomiskai izaugsmai. Šis jautājums nav vienkāršs. Un uh, Atbilde, kāda mums pašlaik ir, ir investēt cilvēku kapitālā, stiprināt uh, izglītību, stiprināt izpēti un attīstību, panākt, lai dalībvalstis apņemas rīkoties šajās jomās. Tādējādi radot lielāku potenciālu ekonomiskai izaugsmai. Protams, tas viss nenotiek automātiski Tam visam ir vajadzīga laba koordinācija starp komisiju un dalībvalstu valdībām. Un uh, taxation. Par nodokļu politiku. Es zinu, ka tas nav jūsu portfelis, bet. Uh, jā, par to bija atbildīgs iepriekšējais Ungārijas komisārs. Par laimi esmu mantojis no viņa daudz izcilu darbinieku, un viņi var man paskaidrot, eh, cik sarežģīti ir panākt progresu nodokļu harmonizēšanā. Taču mums ir jāizvairās gan no sociālā dempinga, gan arī no nodokļu dempinga. Mums ir jāizvairās no nodokļu konkurences. Mums ir jāatbrīvojas no nepareizas rīcības. Es domāju, ka visiem ir labi saprotams, ar kādiem izaicinājumiem mēs saskaramies, lai risinātu problēmas iekšējā tirgū. Mēs jebkurā gadījumā turpināsim piedalīties šajās debatēs, kaut gan tas nav manā portfelī, un mēs noteikti arī vēlāk par to runāsim. Jā, es nezinu, kāds Mario Monti mandāts ir dots šai sakarībā. Sarkas kundze, varbūt jūs gribat izteikties vēl otro reizi, pavisam īsi. Kungs. Si vamos a tener alguna oportunitāte. Paldies. Uh, jā, ja būtu kāda iespēja, domāju, ka būtu labi mainīt šo dokumentu. Jo mēs esam pauduši savas bažas. Ir liels prieks, ka mēs varējām runāt ar jums, komisāra kungs, ka varējām izskatīt eh, zināmas problēmas sociālajā politikā, bet mēs neuzskatām, ka sociālajai politikai vajadzētu būt eh, otrā plāna politikai. Jo Piemēram, imigrācija ir minēta, ka tiks liks uzsvars uz uh, mērķiecīgu imigrāciju saistībā darba tirgiem, bet netiek nekur minēta starptautiskā darba organizācija un kā ir ar šo platformu cīņai pret nabadzību un kā ir ar sociālo iekļautību, kā mēs varētu iekļaut visas šīs dažādās problēmas un uh, Eh, kā nodrošināt sociālās dimensijas iekļaušana. Mums parlamentā nebija nekāda iespēja pārunāt šo dokumentu, un šis ir tagad tāds kā paziņojums, ko mēs saņemam. Timers kundze, divas minūtes. Es vēlējos vēlreiz atgriezties pie šī dokumenta, man būtu papildi jautājums. Ja stratēģijā tiek formulēts 20 miljoni līdz 2020. gadam, kas dzīvo uz, ar nabadzības risku. Varbūt mums vajadzētu pārdomāt un varbūt arī e, īstenot to, lai mēs izveidotu minimālos sociālos standārtus Eiropā, kas galvenokārt strādātu pie tā, lai nodrošinātu 60% vidusmēra ienākumu uh, katrai mājasaimniecībai. Varbūt tas būtu šis minimālais sociālais standarts, kas būtu jāievieš sadarbojoties ar dalību valstīm. Esmu gatavs diskutēt par šiem Eiropas minimālajiem standartiem, taču ideja, kas ir iekļauta dokumentā, paredz programmas, kas būtu īpaši radītas katrai dalību valstī nav vienotas vienas metodoloģijas, kuru varētu pārmantot uh, katrā dalībvalstī. Tieši tāpēc komisija vēlas, lai katra dalībvalsts izstrādātu savām vajadzībām atbilstošu metodoloģiju nabadzības līmeņa samazināšanai. Nabadzības līmenis tiek definēts katras dalībvalsts kontekstā un tas atbilst tiem skaitļiem, kurus mēs norādījām dokumentā un uh, atbilst arī tiem mērķiem, kas ir uzstādīti. Tāpat ir arī dzirdēti, ci, dzirdētas citas prasības. Esmu dzirdējis, ka šis mērķis nav pietiekami ambiciozs, citi savukārt uh, izturas skeptiski pret jebkādu mērķu uzstādīšanu, tīpaši tādā jomā kā nabadzības izskaušana. Mēs esam dzirdējuši šīs diskusijas, mēs ceram, ka secinājumi būs pareizi, bet jebkurā gadījumā dialogs ar parlamentu turpināsies turpmāko mēnešu laikā. Paldies, komisārkungs, kā jūs redzat? Jūs eh, tikāt eh, nozīmēts par komisāru pēc ļoti tādas prasīgas uzklausīšanas, un jūs redzat, ka tieši tāpēc viedokļa apmaiņa nekļūst vieglāka. Mūsu komitejā ir ļoti prasīgi deputāti, bet es domāju, ka tā ir parlamenta loma. Tātad prasīt atbildību no izpildu, izpildu institūcijas, un es domāju, ka jūs esat ieguvis šo garšu, kā ir šeit eh, būt parlamentā. Es ceru, ka mūsu dialogs turpināsies. Mēs eh, līdz ar to noslēdzam mūsu komitejas sēdi, un mūsu nākamā sēde būs 16. Eh, martā un 17. martā. Well, let's turn this off.